Uh, uh, Labdien, dāmas un kungi! Ir jau 5 minūtes pār trījiem. Un es gribētu sākt mūsu otro uh, sanāksmi, tātad mūsu pēcpusdienas sanāksmi. Es gribētu visus sveikt, visus, kas ir ieradušies uz pēcpusdienas sēdi. Es redzu, ka mūsu rindas ir augušas, visi gatavojas apspriest galveno mūsu svarīgāko ziņojumu. Tas ir pats pirmais punkts tagad pēcpusdienā, tas ir um, Tāra Bēlas kungas ziņojums par publisko iepirkumu. Mēs esam ieprogrammējuši pusotras stundas šai diskusijai, jo ir kolēģi kas ir ļoti interesēti. Es ceru, ka mēs īpaši neievilksim šo sarunu tālāk, ka mums ir 6.30 par pensijām paredzēts runāt, un tad ir koordinātors sanāksme pulksten 17. Es arī gribētu sveikt visus, kas skatās internetā, kas ir gatavi sekot mūsu diskusijai par publisko iepirkumu. Mēs ar prieku konstatējam, ka jūs piedalāties mūsu sarunā vismaz tādā veidā. Un vēl šeit ir arī mūsu publikācijas newsletter, ko jūs varat arī atrast tīmekļa vietnē, un tur ir aprakstīti visi galvenie darbi, ko veic mūsu komiteja. Es gribētu arī komitejas locekļu uzmanību vērst uz sekojošo. Mēs esam jums iedevuši komitejas rezolūcijas projektu par eh, vienotā tirgus aktu par nākamiem soļiem izaugsmai. Barņē kungs, komisārs vienotā tirgus jautājumos, lūdza, lai mēs piestrādājam pie šī jautājuma ir mūsu vienotā tirgus programma līdz 2013. gadam. Tagad eh, mums ir 89 grozījumu un arī priekšlikuma eh, projekts. Mēs balsosim rīt plenārsēdē jūnijā un trešdien tieši plenārsēdē jūnija sesijā Barņiekungs mūs iepazīstinās ar šo ziņojumu par vienotā tirgus aktu īstenošanu. Un arī priekšlikums par to, kā uzlabot pārvaldību vienotā tirgu. Viņš arī dalīsies savās domās par vienotā tirgus aktu un tā darbību 2013. gadā. Eh, tāpēc eh, es gribēju vērst jūsu uzmanību šo jautājumu. Tad trešdienas plenārsēde nākamā Strasbūrā. Nu, es ceru, ka tas būs trešdien pēcpusdien. Es domāju, ka, jum, ka jums jābūt tomēr maksimālā skaitā, lai varētu dzirdēt arī to, ko saka komisāra kungs par vienotā tirgus aktu. Un Tagad mēs tagad strādājam pie priekšlikuma par publisko iepirkumu. Tās ir divas direktīvas, un no mūsu puses referents ir Tarbēls kungs. Šis ziņojums ir visās valodās. Vispirms mums ir ēnu referenti, tad Vandenkāba kungs, Engelkunga vārdā, Kreutzmann kungs atkal tiek sveikts šajā komitejā, Rielis kundze no, tad no manas grupas arī būs runātājs. Džurankungs būs vēlāk varbūt. Lūk, tie ir ēnu referenti, kas ir šeit. Es brīždošu vārdu Tarabēlas kungam. Un tā kā es strādāju arī Japānas delegācijā, esmu loceklis tur, tad es iziešu ārā pēc īsa brīža, un manā vietā būs cita priekšsēdētāja. Uh, Es došos uz šo citu sanāksmu delegāciju attiecībām ar Japānu. Un nu, tagad došu vārdu Tarabēlas kungam, un viņš stāstīs par ziņojumu. Merci, monsieur le président, mon cher. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Malcolm. Vispirms, darbie kolēģi, es gribētu jums teikt, ka šis ziņojums, ko mēs šodien skatīsim, ir ļoti plašs. Es esmu atbildīgā persona, bet neesmu vienīgais atbildīgais. Te ir vienkārši viena daļa no kopējā tirgus jautājuma. Un es esmu gatavs varbūt pārskriet kopā ar jums pār noteiktām pantiem un atsevišķiem lēmumiem. Es gribētu arī atzīmēt Dānijas parlamenta darba metodi, darbs pa klasteriem, kur ir darbs veikts par, klast, par, par noteiktiem jautājumiem. Es eh, negribētu šeit pieminēt pilnīgi visu, bet eh, attiecīgi šī metode no Dānijas prezidentūras puses ļāva mums strādāt sinhronizētā formā, parlaments un padomu, tad varēs saskaņot savas darbības. Uh, Runājot par A, pirmo klasteri, kur ir vairāki panti, šeit ir jauna procedūra, ko piedāvā komisija. Varētu to varbūt uzskrīt par apgrūtinājumu nākotnē, bet no otras puses mēs iegūstam ar lielu elastīgumu. Mēs varam arī attiecīgi atrast viss, kā likumdevējs, viss liedrīgāko veidu, kā mēs varam strādāt. Mums ir jāstrādā ar prioritātēm, ar svarīgām prioritātēm. Un publiskais iepirkums ir svarīgākais instruments, kas ļauj mums panākt mūsu mērķis. Tāpēc es gribētu pieminēt 24. Eh, pantu, kur dalībvalstīm tiek likt noteikti pienākumi, uzdevumi, un to atzīmēja arī komisija. Un šeit es gribēju arī atzīmēt kādu inovāciju, kas ir šīs eh, Eiropas Savienības 2020 stratēģijas centrā, kas ir arī atslēgas elements izaugsmes nodrošināšanai. Es gribēju atzīmēt šo novatorisko pieeju, tātad partnerību inovācijai un arī darbs publiskā iepirkuma jomā, ko piedāvā komisija ir jādomā strateģiski par publisko iepirkumu un te ir 40. un citi panti, kas dod pievienoto vērtību, kur ir nepieciešams ievies šīs tehniskās specifikācijas, un tas tiek veikts jau 40. pantu, lai, rad, lai nodrošinātu ilgspējīgu darbu un ražošanu. Un Mums, kā likumdevējam, ir jāizvērtē šie kriteriji, jāņem vērā visa kriteriju plējādi, ieskaitot arī vides faktors. Un šeit es gribētu pasvītrot tieši strateģisko publiskā iepirkuma nozīmi. Mums ir nepieciešams runāt par caurskatamību tas viss, lai uzlabotu darbu, lai attiecīgie pakalpojumi, kas tiek iepirkt, būtu augstākas kvalitātes un arī nepieciešams aizsargāt darba ņēmējus. Mēs līdz ar mūsu iniciatīvu dodam arī juridisko skaidrību un arī sniedzam attiecīgo aizstāvību. Treškārt ir uh, saistīts ar caurskatamību. Mums jābūt skaidriem kritērijiem, nedrīkst būt pretrunas Attiecīgi ar likumdevējiem ir publiska atbildība, tālāk ceturtais aspekts e - e-iepirkums, attiecīgi dažādu pantu izmantošana. 12. 13. 7. pielikums, vesela rinda par e-pirkumu runājošu pātu. Un vēl ir arī e-platformas izmantošana un piekļuve tai lai bez grūtībām visi interesētie uzņēmumi varētu atrast vienā vietā informāciju par publisko iepirkumu, kas šobrīd ir atrodams dažādās veidos. Arī aicinājums uz konkursu ir jāizstrādā noteiktā veidā. Ļoti svarīgi nodrošināt šo pieejamību MVU. Ir arī jāsamazina administratīvais sloks, papīru skaits, uh, lai visa šī procedūra būtu viendabīga, lai uzņēmumiem būtu vieglāk izlēmt piedalīties vai nepiedalīties attiecīgā kon konkursā. Šeit mēs gaidām ļoti nopietnu panākumu birokrātijas un izmaksu samazināšanas ziņā. Mēs arī uzskatām, ka tiks veicināta konkurētspēja, konkurence, caurskatamība un arī varētu izmantot mūsu salīdzinošās priekšrocības, lai mēs varētu iegūt vislabāko atdevi no ieguldītiem līdzekļiem. Sestais klasers vai grupa arī attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmiem. Šeit ir arī svarīgs jautājums, ko pasvītroja komisija Te ir runa par iespēju nodrošināt piedalīšanos publiskā iepirkumā mazajiem uzņēmumiem, attiecīgi grupu uzņēmumu apvienošanās jautājums, konsorciju veidošanās. Te ir 16. pants, un atsevišķās valstīs ir atzīmēts, ka šis instruments būtu ļoti efektīvs un liederīgs. Komisija 40. pantā arī raksta savu priekšlikumu par attiecīgo uzņēmumu grupu veidošanos, ja tirgus ir attiecīgi pārāk mazs vai pārāk liels. Šī norma ir ārkārtīgi svarīga, un tad ir pāns par apakšlīgums slēdzējiem, 71. pāns caur šiem pantiem būs iespēja attiecīgi disciplinēt citas dalībvalsts. Šeit mēs varētu arī strādāt ar Itālijas likumdevēju, kas ir varbūt stingrāks, un Francija ir savi noteikumi. Ir nepieciešams disciplinēt šo sektoru, nosakot mūsu mērķi, lai nebūtu nekādu publisko pie, pieprasījumu filtrēšanu, lai visiem, kam ir tiesības piedalīties, lai šīs tiesības arī apakšlīgumslēdzēja varētu izmantot. Mēs eh, zinām ļoti daudz piemērs, kad eh, darbinieki strādā nelegāli darba tirgu. Tāpēc strādā bez attiecīgiem līgumiem, bez aizsardzības sociālās mehānismiem. Un Līdz ar šo priekšlikumu mēs eh, cenšamies attiecīgi strādāt ar apakšlīgumslēdzējiem, lai MVU būtu attiecīga pieeja šiem publiskajiem iepirkumiem, lai izvar, izvarītos arī no kaskāžu veidošanas, jo pārmērīga šo dalībnieku kaskāžu veidošana nav atbalstāma. Jo tā visu rezultātā mēs nonākam pie situācijas, kad eh, attiecīgie uzņēmumi nerespektē noteikumus ne nacionālos, ne Eiropas. Tāpēc ar apakšlīgums liedzējiem ir jāstrādā efektīvā veidā, vienlaicīgi ļaujot eh, piedalīties pēc iespējas plašāk visiem maz, maziem vidiem uz, uzņēmiem. Astotais klasters. Šeit ir skaidri redzama kontrolas nepieciešamība. Ir nepieciešams respektēt gan vidas normas, gan arī attiecīgās aizsardzības normas. Valstīs sistēmas ir dažādas, bet nevajadzētu darīt tā, lai kontroli izraisītu pārlieku birokrātiju, lai tiktu zaudēta efektivitāte. Ir atsevišķas valstis, kur nav kontrols mehānismi, kas uh, pāraudzītu šo publisko iepirkumu, bet um, tomēr eksistē noteikti kaut kādas iestādes, kas kontrolē reģionāli, piemēram, Vācijā. Uh, Vācijā vai Beļģijā. 84. pants arī regulē šo kontrols jautājumu. Ir tīpaši situācijas, kad federālismu, federāliskās struktūras dēļ ir noteikti kaut kādas iestādes, kas atbild par šo darbu reģionāli. Un pirms pabeigt, es gribētu teikt, ka mums vēl ir 8. 9. punkts vispārējā direktīvā un vēl arī sektora direktīva, tātad divas direktīvas, bet īstenībā ir jāskata abas šīs direktīvas kopā, kas nav vienā, tas ir atrodams otrā, jo šeit ir tad 11. Uh, viens pants kas regulē nozars, aktivitātes, arī privātā sektora. Te noteiktos gadījumos nav nepieciešams publicēt aicinājumu uz konkursu. Es saprotu, ka varbūt um, mums nevajadzētu iet tik ātri un piešķirt tādas atkāpes. Un tāpēc es esmu izstrādājis priekšlikumu, kur es saku, ka mums ir jāpatur redzeslokā valsts uzņēmumi jāpaturprātā konkurētspējas vajadzība. Varbūt kaut kādā gadījumā uzņēmums nav varējis nopublicēt eh, savu strateģisko dokumentu. Tagad es negribu detalizēt visu teikt, bet jebkurā gadījumā gribu arī apsveikt eh, visus referentus, arī Eiropas eh, komisiju, es zinu ka šis jautājums ir svarīgs komisijai. Šodien arī komisijas pārstāvs ir klāt. Es zinu, ka konkurētspējas padomē mēs runāsim par šo jautājumu. Paldies par lielisko darbu visiem iesaistītajiem. Esmu gatavs arī atbildēt uz kolēģu jautājumiem. Mēs jau runājam par klasteru formu iepriekš, bet arī nāk, nākotnē par to pašu mēs runāsim. Es individuāli tikšos arī ar ēnu referentiem. Gribu pateikties arī IMCO sekretariātam. Šis darbs nav viegls, bet mēs darbojamies saskaņā ar mūsu darba grafiku. Paldies kolēģiem, kam ir jāsniedz atzinumi. Es saprotu arī šo vilšanos attiecībā uz IMCO darbu. 14. jūnijas varbūt nav tas īstais laika grafika politikas, ko mēs gribētu redzēt, tomēr mums ir jācenšas respektēt mūsu, mūsu laika plānojumu. Es katrā gadījumā esmu gatavs tikties ar visiem referentiem, atzinumu rakstītājiem. Tiksimies arī šodien un nākotnē arī. Mums bija 4-5 mēneši laika. Mēs varējām izrunāt šo jautājumu, bet tikai tagad mēs sākam reāli darbu. Es zinu, ka kolēģi vēl runās par to. Es ļoti ceru, un es arī gribētu apliecināt, ka mana darba metode ir atvērta, es saskaņoju dažādas viedokļus. Paldies par uzklausīšanu priekšsēdās kungs un Esmu gatavs uzklausīt dažādas uh, komentārus, remarkus no kolēģu puses. Paldies! Good. Well, thank you very much. Paldies Tarabels kungam! Paldies par jūsu ievadvārdiem, un es vēlētos jums pateikties arī par ļoti apjomīgu un saprotamu ziņojumu. Un, uh, protams, ka es vēlos jums pateikties arī ar veiksmi, par veiksmīgo sadarbību ar ēnu referentiem. Uh, Kā jau jūs pieminējāt, mēs strādājam laika grafikos, grafikā, kas uzsver šā ziņojuma ekonomisko nozīmīgu, nozīmību. Un um, tagad došu vārdu ēnu referentiem. Vēlējos tikai sveikt šeit uh, apmeklētāju grupu no Zviedrijas, kas ir Kuracas Biltas uzaicinātā grupa un es ceru, ka viņi baudīs debatas šo pēcpusdienu mūsu komitejā. Vispirms, tātad, kā jau teicu, došu vārdu ēnu referentiem. Vaiskēberga pietikainens kundze vēlas izteikties. Vai ir vēl kāds, kas vēlētos teikt, izteikties? Rīls kundze jūs jau pieminējuši, Tailers kundze. Tātad, vispirms došu vārdu visiem ēnu referentiem. Vanderkama kungs, Kreutzmana kungs, Rīles kundze un vēl pārējo politisko grupēnu referenti. Tātad, kā jau teicu, mums ir pietiekama laika, lai, diskusijas, lai diskusijās laika pietikt izteikties it visiem. Tātad, Vailers kundze lūdzu. Nē, vispirms dod vārdu Vantar Kampkungam. kungam. Prieksēdētāji kungs, paldies! Mazliet eh, došos pret saviem principiem un runāšu angļu valodā, jo man ir tas gods šeit aizstāt EPP grupas sēnu referentu Engela kungu. Tātad, ja es kaut ko nepareizi pasaku vai kaut ko nesaprotiet, nevainojiet mani, vainojiet Engela kungu. Šīs direktīvas galvenais nolūks ir adekvātāku un efektīvāku publiskās naudas iztērēšanu. Un tam ir nepieciešama adekvāta likumdošana, īpaši attiecoties uz publiskajiem iepirkumiem. Publiski iepirkumi šobrīd sastāv apmēram 20% Eiropas Savienības IKP. Ir nepieciešama noteikumu un nosacījumu vienkāršošana, uh, juridiskās drošības uzlabošana, pie tam juridiskās drošības uzlabošana visām publiskajā iepirkumā iesaistītajām pusēm, kā arī uzlabot publiskajā iepirkumā iesaistīto SMS procentu daļu. Engela kungs atbalsta referenta Tarabellas kunga ziņojumu un lielos vilcienos piekrīt Tarabellas kunga sagatavotajam dokumentu projektam. Īpaši Engela kungs vēlētos redzēt sociālo kritēriju sīkāku un lielāku iesaistīšanu, runājot par to, kā dažādi līgumi virs noteiktā sliekšņa būtu atbalstāmi. Komisijas priekšlikumā runa iet par vides kritēriju iekļaušanu, pie tam dažādu kritēriju, kritēriju vienkāršošanu, un tomēr komisijas priekšlikumā gandrīz pilnībā izpaliek sociālā dimensija. Šā iemesla dēļ referents ir ierosinājis jaunu konceptu, ko sauc par sociāli ilgtspējīgu ražošanas, sociāli ilgtspējīgs ražošanas process. Un referents uzskata, ka Eh, sociālos kritērijus arī vajadzētu iekļaut kā publiskā iepirkuma kritērijas. Pieprasījumā ir jārunā par sociālajiem kritērijiem, un tomēr tie nevar būt kā izvēles kritēriji. Tomēr šāda ieklau, iekļaušana rau, ļautu izvēlēties tādus piedāvājumu iesniedzējus, kuri tiešām uh, piedāvātu šādu sociāli ilgtspējīgu ražošanas procesu, un tas savukārt nozīmētu to, ka konkurence būtu nevis starp dažādiem ražojumiem, produktiem, bet gan starp dažādām kompānijām. Sociāli ilgtspējīga ražošanas procesa definīcija, kā to šeit ierosina referents, uh, Šī definīcija ir uzmanīgi jāpārdomā, jo referenta piedāvāt, piedāvātā definīcija ir pārāk neskaidra un tas novest pie juridiskās neskaidrības. Piemēram, koplēmumu koplīgumā būtu jārunā par dažādu pakalpojumu piedāvājumu no sociāli ilgtspējīga procesa. Un tomēr šajos koplēmumos tie ir jāizskata tikai un vienīgi tādā kontekstā, ja tie ir saistoši, saistoši no likuma aspekta. Engelkungs, kā jau teicu, ne e, noraida ideju par sociāli ilgtspējīgu ražošanas procesa ideju, un tomēr viņam ir nopietnas bāžas, kas ir saistīts ar šā koncepta definīciju visos iepirkuma procesa etapos. Šā iemesla dēļ vajadzētu šo konceptu padarīt juridiski saistošu un eh, piemērot to it visur, kur tas varētu nest dažādu pozitīvu momentu. 71. pantā referents ierosina sistēmu par tā saucamo pieprasījumu apvienošanu, kas varētu padarīt vienkāršotāku apakšu uzņēmēju ķēdes iesaistīšanos publiskajā iepirkumā. Engela kungs ir pret šādu sarežģītu ķēdi, jo tādajādi e, galvenais uzņēmējs n, n, to nevarēs tik labi kontrolēt un iespējams, ka dažādi piedāvājuma līmeņi varētu būt adekvāti vienkāršākiem produktiem, bet eh, dažādiem citiem piedāvājumiem tam būtu jābūt uz brīvprātības pamata. Engelkungs izprot referenta idejas, un tomēr tām vajadzētu tikt izpildītām, nebalstoties uz pārāk lielu optimismu. Jo šobrīd ekonomisk, lieliski visizdevīgākais eh, publiskais iepirkums būtu atbalstāms visā Eiropas Savienībā, un Engela kungs to arī uzsvēra. Protams, ka zemākās eh, cenas ideja ir jāsaglabā, tomēr Engels kungs iesniegs arī grozījumus, kurā runa ies par vieglāku procedūru, zem dažādiem šliekš, sliekšņiem, un tādējādi arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būs vieglāk pieejami publiskā iepirkuma procedūras. Runājot par pārvaldību, tad eh, Engela kungs uzsver, ka referenta piedāvātās idejas jau ietver dažādu administratīvo iestāžu sadarbību. Un referents eh, jau savā ziņojumā to ir ierakstījis. Priekšsēdētāji kungs, šajā īsajā paziņojumā neparādās pilnīgi visi Engela kunga punkti saistībā uz Tarapēlas kunga ziņojumu. Tā ir tikai pirmā viedokļa apmaiņa. Mēs zinām, ka šādu viedokļu apmaiņu būs vēl daudz, līdz brīdim, kad kuģis būs e, palaists no dokiem. Priekšsēdētājs, paldies! Paldies par šo ļoti eleganto angļu valodu, saka priekšsēdētāja kungs, mēs to augstu novērtējam un uzteicam. Īpaši vēl tāpēc, ka mēs tuvojamies eh, pavisam drīz Anglija svinēs 60. karalienes troņa gada dienu. Un nākamais runātājs Kreutzmann kungs. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es vēlētos arī pateikties Terabēlas kungam, kurš uh, tiešām ir mēģinājis uzlabot, ja tā varētu teikt, komisijas priekšlikumu, iekļaujot komisijas priekšlikumā sociālos kritērijus un tos stiprinot. Kā arī stiprinot arī citus punktus, kas mūsu politiskajai grupai ir ārkārtīgi svarīgi. Es vēlētos šeit piebilst, ka e, kāds tad ir mērķis šī, šajā ziņojumā un komisijas priekšlikumā. Kā jau Terabēlas kungs teica, uh, Mēs runājam par konkrētiem jautājumiem, un mēs kā liberāļu grupa uzskatām, ka tieši konkrētiem risinājumiem ir jābūt visa pamatā. Lai nebūtu tā, ka mēs nākam klajā ar vispārīgām fāzēm un neko nesakošiem teikumiem. Ja mēs vēlamies vienkāršot publiskā iepirkuma procedūru, ja mēs vēlamies iekļaut publiskajā iepirkumā daudz vairāk mazo un vidējo uzņēmumu, tad ir ļoti svarīgi, lai mēs savos vārdos būtu konkrēti. Un tagad eh, varbūt atvainojiet, ka es runāju tikai par tiem negatīviem, man nepatīkamajiem vai, teiksim, nepieņemamajiem punktiem un nerunāju par ļoti daudziem pozitīviem aspektiem. Tātad Terabellas kungs uzskata, ka visos publiskā iepirkuma etapos vajadzētu ņemt vērā sociālo aspektu. Tas novedīs pie milzīgas birokrātijas, un, piemēram, komisija uzskata savā ziņojumā, ka sociālos kritērijus vajadzētu izmantot tikai dažās no publiskā iepirkuma fāzēm. Nākamais um, komisija sociālos kritērijus ir ierobežojušas tikai uz konkrētām jomām, piemēram, um, vides jautājumu projekti, veselības aprūpas projekti un līdzīgi, ne visiem. Nākamais um, ir vēl prasības pēc dažādiem pielikumiem, un tas radīs vēl lielāku birokrātiju. Piemēram, Tarabels kungs to visu šeit ir uzskaitījis, ko vajadzētu darīt ar apakšu uzņēmējiem, bet atcerēsimies, ka galvenajam uzņēmējam ir līgumslēgšanas brīvība ar apakšu uzņēmējiem. Nākamais. Kāda ir darba devēja, kādas ir darba devēja attiecības ar darba ņēmējiem? Tas attiecās arī uz MVU. Bet galvenais eh, Terabēlas kungs eh, vēlas, lai visi uzņēmumi būtu atbildīgi un ka, piemēram, eh, galvenajam uzņēmumam ir, galvenajam uzņēmējiem ir jā, jāuzņemās atbildība arī par apakšu uzņēmējiem tas nenovedīs pie MVU situāciju izmaiņas, jo kā piemēram lielie uzņēmēji var izsekot, vai daudzie apakšuzņēmēji izpilda kaut vai, piemēram, nodokļu prasības. Līdz ar to pilnīgi visiem uzņēmumiem jau pēc principa ir jāīsteno un jāizpild visas likuma prasības. Un Terabēla kungs pieminējis arī, kad ir jāņem vērā tā saucamais izņēmuma kritērijs. Un ka vajadzētu būt savu veidu autonomai tiesai procesu varētu vienkāršot tādējādi, ka mēs pēc iespējas efektīvāk mēģinātu izmantot dažādus pakalpojumus un produktus. Un eh, tā saucamā citā vietā strādājošo direktīva arī varētu būt šeit piemērojama. Piemēram, ja kādā lielā uh, uzņēmumā, lielā projektā strādā arī citas, zi, citu zemju iedzīvotāji. Pie tam eh, es nevaru iedomāties situāciju, piemēram, ja kāds vēlas piedalīties publiskā iepirkuma procedūrā, tad, protams, ka šis uzņēmums vēlas zināt, kāda noteikuma attiecās uz konkrēto projektu vai izstrādāto, izstrādāto ideju. Publiskajā iepirkumā ir jābūt arī tehniskām specifikācijām, pie, tas, te, pie tam tas attiecās arī uz pakalpojumu projektiem. Ja runa iet tikai un vienīgi par kritērijiem, tad mēs jau varētu runāt par savu veidu protekcionismu transporta izņēmumi, vai tiem ir jābūt iekļautiem publiskajā iepirkumā, kādas ir prasības, vai ir tā saucamie obligātie izslēgšanas kritēriji, manuprāt, tas ir nereāli. Dalībvalsts jau vēlas lielāku drošību, bet kādā veidā uzraugošās iestādes var kontrolēt, kā kāds uzņēmums īstenojot projektu un ņemot strādājošos no trešajām valstīm īsteno visas sociālās prasības. Daudz tiek runāts par to, ka nevar vadīties tikai pēc zemākās piedāvātās cenas, kad ir jāskatās arī uz piedāvājumu kvalitāti. Uh, Principā jau, protams, tas ir svarīgi, bet e, būs gadījumi, tā saucamie standarizētie produkti un e, pakalpojumi, tad noteikti būtu jāņem vērā tā saucamā dzīves cikla ideja. Uh, ir jābūt viegli pieejamai un objektīvai metodei, lai adekvāti tiktu izskatīti visi iesniegtie piedāvājumi. Referents šo prasību ir svītrojis un tā vietā ieviesis e, sevis piedāvāto sociālo izmaksu kritēriju vai sociālo kritēriju. Bet e, vai tas tiešām uzlabos publiskā iepirkuma kvalitāte, neesmu pārliecināts. Uzskatu, ka visi šie punkti ir jāņem vērā, jo, kā jau referents šeit pieminēja, ju, runa jau iet par, var iet arī par publisko iepirkumu starp dažādiem publiskajiem piedāvātājiem, publiskām personām, ne tikai MBU. Šeit es atbalstu komisijas ideju, ka dalību valstis pašas varētu lemt, vai tās vēlas izmantot Eiropas Savienības publiskā iepirkuma procedūru vai nē. Vēl bez tam Tarabēlas kungs uh, piemin to, ka, eh, ja iespējams, tad milzu publisko iepirkumu vajadzētu sadalīt mazākos iepirkumos. Un tomēr vai nebūs tā, ka izmaksas šos mazākos iepirkumus koordinējot būs lielākas nekā viena liela publiskā iepirkuma izvešana? Es nezinu, vai vajadzētu šeit eh, dikt iestāties par argumentācijas eh, Mm, argumentāciju par vai pret šādai sadalīšanai, un tomēr ir jābūt skaidram, kāpēc mēs to vēlamies redzēt. Runājot par pieprasījumu apvienošanu, tad eh, vajadzētu jau agrīnā stadijā zināt, kāds ir mērķis, jo tas eh, tiks ietekmēts arī no komisijas piedāvātajiem tirgus pieejamības instrumentiem. Ir dažādi starptautiski fórumi, un eh, šobrīd tirgus ir pieejams arī kolēģiem no trešajām valstīm. Jā, godātais Tarabellas kungs, lūdzu nedusmojieties uz mani, jo es šeit pieminēju tikai to, kas man nepatīk, bet es ļoti augstu novērtēju jūsu uh, entuziasmu, un es uzskatu, ka mēs nevaram runāt tikai un vienīgi par sociālajiem kritērijiem vai tikai un vienīgi par tirgus kritērijiem. Es uzskatu, ka mums ir jārunā konkrēti par to, ko mēs vēlamies redzēt. Mums, protams, ir jāiestājās par to, lai tiktu izpildīts likuma burts, mums ir jāiestājās par to, lai strādājošajiem tiktu maksātas minimālās algas, un tomēr mums ir e, konkrēti jādomā un jārunā par to, ko mēs vēlamies panākt. Uh, thank you very much. Mrs. Rūd. Paldies, uh, Rūlas kundze, lūdzu. Paldies. Es arī vēlētos pateikties uh, referentam par izrādos ziņāju, ziņojumu, bet tā kā ir ļoti maz laika, lai iesniegtu grozījumus, un mēs to nevarēsim izdarīt Strasbūras nedēļā, mēs tomēr vēlētos vēl vairāk izstrādāt uh, grozījumus nākamnedēļ. Un šodien līdz ar to es varu uzdot tikai dažus jautājumus, lai man nevajadzētu izstrādāt nevajadzīgus grozījumus. Pirmā lieta, kur vēlējos eh, pajautāt, un tas ir arī galvenais, ko vēlējos jautāt, attiecībā uz uh, tehnisko specifikāciju svītrošana no eh, pielikuma, un tas eh, tiek mm, ievietots 7. pāntā. Es domāju, ka specifikācijas vienmēr ir ļoti laba lieta. Un jūs esat centušies, tomēr tas ļoti pagarina šo sarakstu. Vai šāds garš saraksts, kāpēc ir vajadzīgs? Kāpēc tajā, kāpēc tajā nav iekļauta invalīdi? Kāpēc tie nav astotajā pilkumā iekļauti? kā ierosināja komisija. Un cits jautājums. Arī attiecībā uz tehniskajām specifikācijām un standartiem. Es domāju, ka runājot par eh, šiem standartiem, tur daudz kas pārklājas, un es domāju, ka būtu labi, ja mēs varētu vienoties par to, ka mēs eh, eh, lūdzam koordinatoriem izstrādāt informācijas ziņojumu, jo tas ir svarīgi daudziem uh, locekļiem, un, un iepazīstoties ar NV komitejas uh, grozījumiem, es skatos, kā arī viņa uh, interesējās par to, ko tas nozīmē, ka starptautiskie standarti ir svītroti, tomēr tie nepieciešami. Ja ir IKT um, konkurss, tas rada problēmas uh, vietējām iestādēm, Un varbūt šāds informācijas paziņojums būtu noderīgs, un tas mums parā, palīdzētu izskaidrot, kādas ir specifikācijas, standarti, marķējumi, un kas ir certificētie standarti. Tā man ir liela mīkla. likumdošanā nav runa par standartiem. Mums ir jāizmanto vienota eh, terminoloģija, lai mēs būtu pilnīgi droši. Un man iepriecina tas, ka jūs eh, cenšaties rast vienkāršāko risinājumu. Tomēr es domāju, mēs visi varam piekrist tam, ka ar šo nolīgumu decembrī mēs visticamāk nesasniegsim noteikto slieksni. Bet ja mēs nevaram manīt sliekšņus, kāpēc izmantot komisijas eh, eh, terminus A un B daļās, un mūsu rezolūcijā mēs sakām, ka mēs vēlamies paturēt B pakalpojumus, tāpēc, ka B pakalpojumi eh, ir tiešām pamatoti. Un, ja vietējā iestāde vēlas izsūtīt tiesā uzņēmumu, viņiem ir nepieciešams juridisks padoms. Tas var izmaksāt arī 130 tūkstošus eiro, un tas būtu virs noteiktā sliekšņa vai tiek rīkots valsts iepirkums pirms lēmuma iesūdzēt tiesā. Tas nav pamatoti. Un es domāju, ka juridiskie pakalpojumi un tad šie ļoti vietējie pakalpojumi, izņemot B pakalpojumus, eh, tos tiešām vajadzētu iekļaut. Sociālais slieksnis, tad slieksnis sociālajiem pakalpojumiem, īpašā izturēšanās attiecībā uz komunālajiem pakalpojumiem. Tur ir runa par 500 tūkstošiem eiro, un glābšanas dienestiem tādā gadījumā nāksies e, iesaistīties visas Eiropas konkursā. Es domāju, ka tādas ir problēmas, un nu, par tām ir jārunā. Un es tiešām novērtētu, ja jūs mums varētu sniegt kādas idejas par to, vai man vajadzētu izrādāt grozījumus. Apakšuzņēmēju jautājums. uz to jau norādīja priekšējā runātāja, es tikai vēlos runāt par izmaksām. Komiteja ir skaidri norādījusi uz to, ka tas nav jautājums par zemāko cenu, bet eh, kādiem standārta produktiem par tiem var spriest, eh, balzoties eh, uz to cenu. Un tas, kā dokuments ir izstrādāts, Bet nu, tā izriet, ka tagad ir obligāti jānolēmj balsoties uz lētāko piedāvājumu. Bet ne visur tas darbosies, tāpēc es vēlētos, lai jūs mums to paskaidrotu, ka dažiem produktiem, par dažiem produktiem būs jānolēmj balsoties tomēr uz cēnu. Protams, ka mums ir jāsaka, ka šādi produkti būs maz. Tomēr mums ir nepieciešams eh, visekonomiskākais piedāvājums. Attiecībā uz struktūrām ir federālā struktūra Vācijā, 84. pants eh, un eh, jūsu grozījums par šo pāntu, tur joprojām ir liels problēmas. Vēlētos nodrošināt juridiskos noteiktību, nevis neskaidrību ar šo grozījumu palīdzību. Tas pats attiecās arī uz 86. grozījumu, arī 87. grozījumu. Tur jūs sakāt, ka Un nu, tam tātad ir sakars ar kolektīvo līgumu slēgšanu. Ja jūs vēlaties izmantot šo terminu, tas ir skaidri jānodefinē 87. pantā. Tur ir teikts, tad saistībā ar citu noteikumu pārkāpšanu ir jāgarantē vienlīdzīgs aizsardzības līmenis. Tur tas īsti nav precīzi nodefinēts, un līdz ar to var rasties juridiskā neskaidrība. Mums ir nepieciešama skaidra definīcija. Thank you very much indeed. Paldies par šādu visatverošu uh, pārskatu. Rūskundze gan neklausījās, bet jebkurā ja gadījumā vēlos jums pateikties par jūsu visatverošo viedokli un vēlētos atsauties jūsu iepriekšējiem vārdiem. Kozisnieka kungs, lūdzu. Paldies. Kolēģi. Kad mēs eh, sākām eh, darbu pie valsts eh, iepirkuma, mēs vienojāmies, ka tam ir jābūt elastīgākam, pārskatāmākam, vienkāršākam, pieejamākam MVU, un tam ir arī jābūt vieglāk pieejamam līgumslēdzēju iestādē, bet šis te priekšlikums, kurš ir mūsu priekšā, tas man atgādina kāda politiķa runu kas eh, tika eh, noturēti pagātnē. Varbūt mēs varam rīkot konkursu, kurš to teica, tad, tad eh, mēs vēlamies kaut ko, viņš teica, ka mēs vienmēr vēlamies kaut ko uzlabot, bet rezultāts vienmēr ir viens un tāds pats. Man tiešām patīk daļa par Eiropas Savienības valsts iepirkumu. Iespējams, komisija varētu iet vēl, vēl tālāk, iekļaujot uh, certificētas un standardizētu konkursu rīkošanu. Tas būtu pārskatāmāk, un tur nebūtu nacionālās ieteikmes pieļaujamas. Es nedomāju, ka mums vajadzētu dot eh, priekšroku sociāliem kritērijiem un nu, tad, tad novirzīt malā eh, cenas kritēriju. Tā tiešām ir utopija. Šorīt es eh, piedalījos uzklausīšanā jūrija komitejām. Uzklausīju pārstāvis no eh, dažādām interešu grupām. Viņi apstiprināja šo manu viedokli par utopiju. Tā bija kāda dāma no Zviedrijas, kur to atbalstīja. Runa bija par arotbiedrībām, kurām patīk šis sociālais kritērijs. Un ideja tāda, ka labākā cena būs uh, otršķirīga un uh, galvenais akcents būs uz sociālo jūtīgumu, tas ir ceļš uz ēli. Mums ir problēmas ar mūsu konkurētspēju Eiropā. Un ja mēs vēlamies uh, izplatīt savus sasniegumus visā Eiropā, tad var tiešām nonākt pie grieķu traģēdijas un tas attiektos uz visu Eiropu. Un kā teica mans kolēģis Kroisman kungs, mums joprojām ir laiks izmainīt šo priekšlikumu. Paldies! Paldies par jūsu teikto! Ir skaidrs, ka mums ir jāiedziļinās šajā jomā. Diana kungs, jums tiek dots vārds, un kamēr jūs runāsiet, es uh, Skatos, ka manā sarakstā ir astoņi cilvēki pieteikušies. Ja kāds vēl vēlas runāt, viņiem mums tas ir eh, tas tagad eh, jādara zināms. Tagad vārds Dion kungam ar Hanslaika kungs, Divan kungs, Štailer kundze, Korats Biltas kundze, Vaiskavas kundze un Gepard kungs, Gepards kundze. Vai ir vēl kāds? Patikainēns kundze. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Pēc Diana kunga uzstāšanās, eh, cik daudz laika būs palicis, mums jābūt drošiem, ka visiem ir iespēja izteikties un arī komisija ir iespēja izteikties. Diana kungs, lūdzu, jums ir dots vārds. Goja grupas sēna referents. Paldies! Es eh, šoreiz runāšu Nīderlandiešu valodā. Ļoti vēlos eh, pateikties Markam Tarabellam par viņa ziņojumu. Es ne, nevēlos pateikties eh, pienākuma dēļ. Es domāju, ka, paz, ka šajā projektā tiešām ir vairākas labas lietas. Attiecībā uz iepriekšējo runātāju teikto par sociālajiem kritērijiem, mēs tos varam skaidri norādīt. Mēs runājam par specifiskām lietām, un iepriekš arī runāju par um, ap, apkopēju darbu līgumiem, uh, konkursa izmaksas. Tātad. Uh, Eh, ir pārāk, šitai, šitai apkopējiem tiek dots pārāk maz laika, lai, piemēram, izsīrītu toaletes, un es tiešām nevēlētos izmantot šādas toaletes. Ir jāņem vērā arī tātad darba apstākļi, un es varu iedomāties, ka vietējās iestādes tātad saka, ka vai jūs tiešām vēl nevēlaties, lai mūsu darbinieki uh, būtu labas, labi darba apstākļi, Tarabēlas kungs. Es neredzu, ka te būtu kāds problēmas ar kādu darbu kārtībā. Un nevajadzētu cīnīties pret visiem šiem sociālajiem jautājumiem. Tomēr tā ir daļa no tā, par ko mēs te runājam, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi šajā ziņojumā. Es vēlētos, lai tas tiktu ļoti stingri aizstāvēt šajā komitejā. Ir arī citas lietas. No manas grupas puses, mūsuprāt, eh, sliekšņi ir jāpaukstina. Mēs runājam par uzņēmumiem, nav, kuri nav aktīvi Eiropas līmenī. Un nu, tik tiešām daudzi uzņēmumi nestrādā visā Eiropā, tāpēc, ka viņi nezin, kāds ir prasības. Uh, Tas nav tāpēc, ka ir pārāk maz eh, konkursa procedūru izsludināts Eiropā. Eiropas eh, pakalpojumu gadījumā var izmantot šo valsts iepirkumu tomēr. Ir daudzas eh, lietas, kuras attiecās uz abām, abiem aspektiem un īstenībā saistāms tieši ar Eiropas konkursiem. Un tad ir arī lieta par kontrolējošo iestādi. Es vēlos šeit gadījumā būt uzmanīgs attiecībā uz jaunām iestādēm. Domāju, ka var izmantot jau arī pastāvošās. Jo ir skaidrs, ka vietējie, piemēram, tiesneši jau izmanto šādu uzraudzīšanu, un es domāju, mums tiešām nepieciešama atsevišķa iestāde, kura var uzraudzīt eh, konkursu procedūru. Bet, ja kurā gadījumā jums, jums nu, man nāksies pārliecināt. Un pēdējā lieta. Ļoti svarīgs jautājums. Kam ir jābūt arī pārskatītā uh, grozījuma centrā, jo tāda Bels kungs runāja par NV, MVU, uh, eh, ir jāsver to nozīmība. Paldies! Tagad eh, ķersimies eh, pie eh, komitejas locekļu viedokļiem. Vai Skaibers kundze? Viņai pēc 20 minūtēm jādodas prom, tāpēc garantēsim viņai iespēju izteikties. Skatos, ka 9 cilvēki vēlas runāt, un mums ir pusstunda. Līdz ar to es jūs lūkšu katram izteikties aptuveni 2 minūtes. Pēc tam mums, mums būs laiks uzklausīt komisiju. E, šodien e, noritēja arī konkrētspējas padomu, līdz ar to iespējams arī būs e, kādas atsauces uz to. Zanetī kundze atbildēs uz jūsu jautājumiem. Tātad katram runātājam tiek piešķirts divas minūtes, un kārtīgi būs šāda. Es domāju, vajadzētu sākt ar pietikainenes kundzi. Tad Stēlers kundze. Vaiskarbers kundze, Hanslikas kundze, Juvankungs, Koprēti kungs un Gepardas kundze. Vai visi ir ar to apmierināti? Tātad Pirmā runātāja, lūdzu. Jums ir dots divas minūtes. Es iziešu ārā, lai tiktos ar Japānas parlamentāriešiem, došu vārdus savai vietniecei, kas uh, varētu arī uzturēt šo procesu. Paldies, saka jaunā priekšsēd. Es runāšu īsi. Es uh, domāju, ka mēs uh, kopā varētu strādāt arī konstruktīvi. Vispirms iepirkuma stratēģija. Es domāju, ka mums vajadzētu mainīt visu secību publiskajā iepirkuma. Vispirms ir jāsāk ar politisku procesu. Tur vajadzētu darboties ar dažādiem kritērijiem politiski, ko mēs gribam redzēt eh, rezultātā no produkta vai no pakalpojuma. Ja tas ir kaut, ka, kaut kas, kas tiek pirkts cilvēkiem vispār vai, teiksim, skolām Un tad vajadzētu organizēt publisko uzklausīšanu, ja šis pakalpojums attiecas uz lielu cilvēku grupu, piemēram, ja tas ir kaut kāds eh, pārtiks eh, eh, piegādes skolām vai kaut kāds pakalpojums skolām, tad obligāti vajadzētu uzklausīt lietotājs, tos patērētājs, kas izmantos attiecīgo pakalpojumu. Tad mēs precizējam, ko gribam iepirkt, un pēc tam varētu pāriet pie uh, politiskā procesa. E-iepirkums. Es uh, atbalstu tādus drošus soļus, standartizēts iepirkums, e, viena tīmekļa vieta, kur mums būtu viena vienota programma iepirkumam, kas būtu attiecīgi tulkota valodās visās, e, arī MVU būtu viegli atrast pie to informāciju, tad iesniegt savu pieteikumu varētu izvairīties no tipiskām kļūdām. Piemēram, savus piedāvājumus izniegt tikai vadoties no cenas kritērija. Tālāk eh, sociālajie un vidas kritēriji. Te arī jādomā par eh, to ļoti nopietni. Dzīves cikla analīze ir obligāti, tīpaši, kas attiecās uz vides jautājumiem. Un vajadzētu arī skaidrāk definēt vides kritērijus, attiecināt šos eh, kritērijus uz visiem iepirkumiem. Sociālie kritēriji ir tādi paši kā vidas kritēriji, tad minimālais kritērijs visiem ir atbilstība Eiropas Savienības eh, SDO un citām globālajām regulām. Tad vēl ir publiskās taksācijas elements un citi maksājumi. Mēs negribam ciest mūsu e, tirgu no tā, ka mēs nedarbojamies saskaņā ar kaut kādiem vispārīgiem noteikumiem. Tālāk. Es redzu, ka man ir jābeidz, jo mans laiks beidzas. Runājot par šo kopīgo un solidāro atbildību, te mēs varētu atrast ļoti daudz piemērus, e, arī tāds nosacījums uzņēmumu liek savos līgumus Un visbeidzot, inovāciju veicināšana, jaunas metodas, līdztekus eh, tehniskiem kritērijiem būtu jādomā, kā uzlabot konkursu dokumentāciju, pamatojoties uz gala rezultātu analīzi. Ko jūs gribat panākt ar šo procesu? Teiksim, man ir nepieciešams strādāt ar šiem diviem papīriem. Eh, varbūt, ka man vajadzīga kaut kāda jauna saspraudas forma, lai salikt kopā šos divus papīrus. Paldies. Je suis désolée, mais essayez de ne pas dé... Es atvainojos, bet uh, es centīšos tomēr runāt saskaņā ar laika grafiku. Veisberberga kundze ir jāiet prom, tāpēc došu vārdu viņai. Paldies! par šo izpratni. Es tiešām, man tiešām jābrauc prom ātri, lai dotos uz lidostu. Vispirms es gribētu pateikties referentam par šo projektu. Es gribētu fokusēt savus komentārus uz vairākiem elementiem. Vispirms atlases kritēriju. Principā es uzskatu, ka mēs visi piekrītam tam, ka sociālie un vīdes kritēriji un standarti būtu jāiestrādā šajā vienādojumā. Uh, bet tomēr šeit ir ļoti būtiska atšķirība mūsuprāt par to, vai šiem kritērijiem ir jābūt tādiem neobligātiem. Es uzskatu, ka tā tam arī jābūt neobligāti. Ja mēs padarīsim šos kritērijus par obligātiem, tad mēs iesim pārāk tālu. Mēs gribam visu šo procesu vienkāršot, padarīt to tādu elastīgāku Un es uzskatu, ka šo kritēriju padarīšanu par obligātiem kritērijiem, tas radīs liekas problēmas. Mēs neesam pret, bet mēs vienkārši gribam, lai pēc izvēles varētu alternatīvi tātad tos izmantot. Tad par ekonomiski pašu izdevīgāko piedāvājumu. Es uzskatu, ka referenta priekšlikums ir interesants, bet cena vienmēr ir daļa no piešķiršanas. Mums ir. Uh, jāskatās uh, uzmanīgi, jāizanalizē viss, uh, tomēr šī pieeja ir diezgan liederīga, un vēl visa saruna procedūra, kas šeit vēl nav izskanējis mūsu debatē. Es uzskatu, ka dažādi ierobežojumi būtu kārtīgi jāpārdomā. Es uzskatu, ka sarunu procedūra būtu jāpaplašina, varbūt nosakot kaut kādus papildu kriterijus. Tas uzlabos iepirkuma procedūras elastīgumu un arī nodrošinās to, ka pakalpojums sniedzēji darbojas saskaņā ar noteiktiem noteikumiem. Tad par sliekšņu vērtībām tās ir pārāk zemas, tās būtu jāpaceļ augstāk sliekšņu vērtības, ko piedāvā komisija, ir pārāk zemas un nesaskan ar līguma praksi, kas šobrīd tiek piešķirta visā Eiropā. Vēl par apakšlīguma slēdzējiem es saprotu, ko grib pateikt referents. Viņš vēlas veicināt MVU iesaisti Tomēr es uzskatu, ka mums nevajadzētu noteikt pārāk daudz dažādus uh, pienākums, piemēram, tāds pienākums uzraudzīt, ko dara apakšlīgums lēdzējs. Tas ir pārāk sarežģīti. Un arī A un B pakalpojumu. To vajadzētu atkal atjaunot, tas ir kaut kur pazudis. Un nevajadzētu palielināt uh, birokrati. Paldies! Živāna kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, apzinos, ka šis teksts ir ļoti sarežģīts, un droši vien to ņemot vērā, mēs, eh, mēs nevienmēr varam piekrist referentam, bet es uzskatu, ka mums tomēr ir, jāsaka, tas ir lab, interesants un labs teksts, kas ir tagad izstrādāts. Es nevaru. Uh, atzīmēt visus plusus. Nav laika. Es atvainojos referentam. Pārsvarā teikšu kritiku. Uzskatu, ka ir procedūrām jābūt elastīgākām. Vajadzētu arī veicināt šos procesus, arī šo te sarunu procedūru konkurences stiprināšanu vajadzētu izcelt. Uh, Un šeit ir vesela rinda lietu, kas figurē arī grozījumos, un varbūt tas neatbilst esošajai praksē. Piemēram, es uzskatu, ka ir kāds grozījums, kur tiek piedāvot, piedāvāt svītrot komisijas piedāvāto procedūru, un šeit, es uzskatu, būtu jārīkojas gluži pretēji. Un arī tas noteikums ko piedāvā referents sadalīt pa daļām piedāvājumu. Nu, uzskatām, ka tas nav pareizi, iestādēm nebūs vairs pilnvaru, un varbūt, ka būtu gribējušas iestādes tieši izmantot šo iespēju, ko piedāvā Vien, tātad pirmais, otrais, septītais grozījums ļoti stingras robežvērtības tur ir. Un mēs uzskatām, ka vajadzētu sankcionēt piedāvājums ar pārāk zēmu cenu. Bet no otras puses mēs nedrīkstētu būt pārāk ierobežojuši. Un es arī uzskatu, ka ir grozījumi, kas ir negatīvi attiecībā uz publisko iepirkumu, jo te ir pārāk daudz tādu ierobežojumu. Ļoti bieži mē ir aizstāts ar šau. Un šeit es saskatu pretrunu. Un es gribētu atteikt trīs papildu komentārus, tad es arī beigšu. mums vajadzētu šķirot tātad prioritārijas no neprioritāriem pakalpojumiem. Tagad šī atšķirība ir svītrota. Līdz ar to ir ierobežoti šie pakalpojumi, ko varētu pakļauties uh, vieglākai procedūrai. Un tas ir pretrunā mūsu mērķiem. Un visbeidzot, ir jautājums par, mat, par pap, bezpapīra vidi. Šeit vajadzētu progresēt. Bet vai nevarētu to attiecināt tikai uz valsts iestādēm? Mēs nevaram izsviest ārā tos, kas nevar izpildīt šo prasību. Paldies! Tiešām šis temats ir ļoti sarežģīts, bet ļoti grūti ir iekļauties divās minūtēs. Tas laikam nav iespējams. Un tagad Koferātī kungam došu vārdu. Un tālāk nākamam runātājam. Mēs cenšamies izlīdzvarot runātāju sarakstu. Grāci. Paldies. Es centīšos respektēt divu minūšu laika ierobežojumu. Runāšu par galvenajiem, manuprāt, diviem jautājumiem. Piedāvājums eh, vairs neizmantot zemāko cēnu, bet gan ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu. Kā teica referentkungs, es domāju, ka visi šie pamatojumi ir pareizi. To pašu varētu teikt par apakšlīgumu slēgšanu. Mums Itālijā ir ļoti stingra likumdošana. Šī likumdošana ir palīdzējusi mums konsekventi vērsties pret organizēto noziedzību, jo, ja nav atbildība, visā ķēdes garumā, tad rodas arī nepamatotas priekšrocības organizētās noziedzības pārstāvjiem dažādā formā. Tad tas, ko teica referents, tas ir man atbalstams. Vēl ļoti īsi par diviem citiem jautājumiem. Vispirms par MVU. Es nepiekrītu, ka mums vajadzētu fragmentēt līgumu, lai palīdzētu MVU. Ļoti grūti šos kontraktus atdalīt pa daļām. Dažkārt šis dalījums varētu tad būt tāds nejauši, bez pamatojuma. Tas izraisīs arī kaut kādas ekonomiskās sankcijas MVU. Tieši otrādi mums vajadzētu veicināt MVU apvienošanos, tad piedāvājumu apvienošanu, lai vairāk MVU nāktu ar vienu piedāvājumu. Uh, lai varētu līdzīgie strādāt ar līdzīgiem, izmantot sinerģētisko efektu. Tad par objektīviem nosacījumiem atsevišķos sektoros ir noteikti valsts sektori, kas pamazām kļūst privatizēti. Tas ir garš process, kaut kāda pakalpojuma privatizēšana un tām, tiem uzņēmumiem, kas iziet šo privatizācijas procesu, tiem vajadzētu baudīt īpašu režīmu. Es negribētu šeit minēt kaut kādas nozars un piešķirt noteikts apkāps visai nozarei, kaut vai tāpēc, ka situācija ir dažāda dažādās valstīs. Mēs negribam nevienu sodīt, bet nosacījumiem ir jābūt mērtiecīgiem, izpildāmiem. Ja un jādod arī kaut kāda pārējais iespēja no viena scenārija uz otru, tad publiskais privātais, un tas ir svarīgi, lai nerastos konkurence vienā un tajā pašā uzņēmā. Un ja ir monopola situācija, tad vajadzētu izvairīties no procesiem, kas maina dinamisko attīstību no vienas valsts uz otru. Tālāk Hansliks kundze. Viņa nav aizmirsta lūdzu. Boję się, czy uda mi się zmieścić. Jā, tiešām priecājos, ka neesat man aizmirsusi. Es eh, tikai nezinu, vai tiešām varēšu iekļauties trīs minūtēs. Vispirmām kārtām vēlētos sveikt Rabelas kungu par lielisku paveikto darbu un par labi sagatavoto ziņojumu. Jā, zinu, ka jūs eh, vēlaties visam, jūs teicāt, ka visiem ir jāiekļaujas divās minūtēs, bet visi runā ilgāk pat par trim. Bet tagad atgriežamies pie publiskā iepirkuma tēmas. Divi ļoti svarīgi momenti. Vispirmām kārtām tā saucamie rezervētie līgumi. Komisija ir nākus klajā ar jaunu priekšlikumu, ka vajadzētu ņemt vērā arī tos, kuri ir um, ne īpaši pievilcīgā situācijā. Un šobrīd šī klauzula ir liberalizēta. Piemēram, sociālajiem uzņēmumiem mums vajadzētu vienoties par to, ka mēs neejam pret līgumu īpaši, ja tas attiecās uz uh, publisko iepirkumu. Mums vajag eh, padarīt procedūru daudz elastīgāku. Es uzskatu, ka arī citām politikām ir jābūt saistītām ar šiem momentiem. Es eh, piekrītu, ka ir jāveicina arī to uzņēmumu piedalīšanās publiskajā iepirkumā, kur situācija sākotnēji ir, pie tā varētu teikt, nelabvēlīga. Nākamais. Eh, es runāju par 30. punktu, kurā runa iet par jau iepriekšēju vienošanos. Divi momenti arī šeit. Vispirmām kārtām tā saucamais eh, opt-out tiem publiskajiem iepirkumiem, kuri nav prioritāras dabas. Iedomāsimies situāciju, kurā ir milzīgs līgums, un tam noteikti tiks eh, pielikta klāt arī kaut kāda pielikuma vai papildus procedūra, jo visu lielo noteikti nevarēs sagatavot konkrētajā laikā. Šobrīd atrunātajos aktos ir iemesli, kad tiek piešķirti līgumi balstoties uz mākslīgiem, mākslīgiem uh, apsvērumiem. Un, e, pie, piemēram, uh, uz mākslas darbiem. Es uzskatu, ka līgums slēdzējām pusēm ir jābūt daudz elastīgākām, slēdzot līgumus par mākslas darbiem. Un visbeidzot pēdējais komentārs. Tā saucamie klasteri, tas attiecās uz 36. panta trešo apakšpunktu. Vai tad tas nav pretrunā ar to, ka mēs vēlamies pamudināt MVU iekļaušana patiesībā no tā MVU ir izslēgti. Ir tādi sektori, kuros ir ārkārtīgi specifiski nosacījumi, piemēram, pasta pakalpojumi. Šobrīd tie es ir pilnībā liberalizēti, un vai tad būtu nepieciešams iekļaut arī šo sektoru, kurš patiesībā jau šobrīd piemēro brīvas eh, konkurences nosacījumus. Paldies, priekšsēdētāji, paldies. Šteilers kundze lūdzu, Stīlers kundze labo priekšsēdētājas kundze. Es eh, runāšu ārkārtīgi lakoniski. Es eh, vēlējos tikai pateikt, ka eh, jā, sarunas šobrīd notiek paredzētajos laika grafikos. <laughs> Bon. <laughs> Merci. <laughs> Madame Koratsa Bild. Un tagad, kur atsas Bildes kundze. Tātad, kur atsas Bildes kundze. Vispirms es eh, vēlētos pateikties priekšsēdētājai, ka jūs šeit sveicāt manu apmeklētāju grupu no Zviedrijas. Uh, Vēlētos uzteikt Marka paveikto, jo jūs tiešām piedāvājat vienkāršots noteikums. Un tomēr ir tāda kritērija, kuros jūs nesat pietiekami skaidrs. Es piekrītu Rīles kundzei. Tātad koplīgums, ko jūs ar to domājat? Sociāli ilgtspējīgas produkcijas metode. Mēs jau runājam patiesībā um, tirgus eh, apstākļos. Mēs runājam par publisko iepirkumu un iedomāsimies eh, tūkstošiem pašvaldības, kuras eh, vēlas izmantot nodokļu maksātāju naudu, lai iepirktu pakalpojumus. Līdz ar to es uzskatu, ka galvenajam kritērijam būtu jābūt skaidrībai, un tas arī veicinās vienkāršošanu. Visbeidzot, kontrolas sistēma kādā veidā izkontrolēt apakšu uzņēmējs. Varbūt eh, lielākais, kas man nepatīk šajā likumdošanā, ir eh, pārtika bērniem, pārtika slimajiem, tā saucamajiem pasīvajiem patērētājiem, kuriem ir tiesības saņemt kvalitatīvu un augstvērtīgu pārtiku. Un visbeidzot, mums nevajadzētu nevienmēr vajadzētu izvēlēties vislētāko alternatīvu. Es piekrītu konferātī kungam, ka, piemēram, iepirkums pārtiks jomā tur vajadzētu veicināt MVU vieglāku pieeju šiem publiskajiem iepirkumiem, jo šobrīd daudzi Eiropas iedzīvotāji vēlas nopirkt svaigus pārtiks produktus, uh, un arī tādus, kas ir audzēti vidē draudzīgos apstākļos un kas eh, nav ar lielu oglekļa pēdu. Un visbeidzot, 24. grozījums. Vēlētos pajautāt godātajam Terabēlas kungam, ko jūs domājat produkcijas kritērija, ražošanas kritērija. Es, eh, ja es pareizi saprotu, tad tas ir domāts kā nediskriminējoši kritērija. Veids, kādā jūs to esat formulējis, man nav pieņemams. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, saka priekšsēdētāji, un tagad eh, Vēlers kundzei vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, vēlētos varbūt apkopot savu ieguldījumu trīs punktos. Protams, ka mums visiem ir politiska piederība, un es uzskatu, ka e, vajadzētu noteikti iekļaut arī politiskos jautājumus šajos e, kritērijos un debatēs. Vēl bez tam godātie kolēģi. Es uzskatu, ka vienlaicīgi mums vajadzētu saglabāt veselo saprātu un to, kas notiek reālajā dzīvē, jo, kā jau šeit izskanēja, ir ārkārtīgi daudz uzņēmumu, kuri nezin, ko darīt eh, publisko iepirkumu situācijā. Piemēram, mazie un vidējie uzņēmumi, kuri vēlas piedalīties publiskajā iepirkumā, bieži vien nav spējīgi izsakot visiem administratīvajiem džungļiem. Pie tam dažādās dalību valstīs tiek maksātas dažādas algas. šeit izskanēja tāda kā apakaliptiska ideja, un tomēr man liekas, ka tas ir mazliet pāragri par to runāt. Piemēram, jūsu tautieši, kuri ierodās no centrāla un austruma Eiropas, izmanto darba ņemšanas iespējas centrāla un rietuma Eiropā. Vienlaicīgi Denis pieminētais piemērs, piemēram, apkalpojošais personāls un arī eh, dažādas um, apkalpojošajam personālam pret to tiek izdarī, izdarīts spiediens, un es uzskatu, ka tas nav pieņemami. Un tomēr nevajadzētu to visu sajaut kopā ar šo priekšlikumu jo mums vajadzētu būt uh, pietiekam drosmīgiem, lai apgalvotu, ka mēs esam gatavi maksāt mazliet vairāk, lai nodrošinātu adekvātus darba apstākļus visiem darba ņēmējiem. Un visbeidzot, Mums e, ir jāpasaka, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs un sarežģīts jautājums. Es ar šo jautājumu esmu strādājusi jau septiņus gadus, bet joprojām tas e, mani pārsteidz, tas, cik šis jautājums ir daudz šķautņains, un joprojām man ir ļoti nopietni jāgatavojās. Un, mm, mums ir tikšanās ar referentiem, ar koordinatoriem, ar komiteju prieksēdētājiem, un varbūt, ka tieši šādās sarunās vajadzētu izvērtēt to, vai nebūtu adekvāti nākt klajā ar ideju mazliet pagarināt grozījumu iesniegšanas termiņu. Prieksēdētāji, jā, mēs e, ņemsim vērā jūsu prasību, Vēlers kundze, un tagad Gebhardas kundze lūdzu. Paldies! Es eh, runāšu ar referentu par šo pēdējo jūs izteikto ideju un tiešām varētu būt vērts izskatīt to. Vairāk momenti. Man nav bijis pietiekami daudz laika, īpaši daudz laika jau mums nav. Varbūt pirmais eh, izvērtēšanas kritērija. Vēlētos pateikties Terabēlas kungam par lieliski paveikto darbu. Es vēlētos visiem šeit sēdošajiem atgādināt, ka sociālie kritēriji jau šobrīd ir iekļauti spēkā esošajos likumdošanas aktos. Tas, ko komisija savā priekšlikumā šeit vēlas redzēt, tā vēlas eh, detalizētāk šos jautājumus izskatīt. Un eh, tomēr šeit parādās vairāk ierobežojumi, un tas var izraisīt problēmas. Nedomāju, ka mums vajadzētu apgalvot, ka tas ir kaut kas jauns. Patiesībā mums vairāk vajadzētu paraudzīties uz šā priekšlikuma racionālo graudu. Nākamais ekonomiski visizdevīgākais, visizdevīgākais eh, publiskais iepirkums. Tas jau šobrīd darbojās likumdošanā un eh, nevienmēr vajadzētu akceptēt viszemākās cenas piedāvājumu. Komisija savā priekšlikuma pārstrādātajā versijā ir uzsvērusi tieši šo momentu. Jo var jau būt arī tā, ka vislētākais piedāvājums arī sevi iekļauj lieliskus sociālos aspektus, dažādu piedāvāto pakalpojumu vai ražotāti un līdzīgi. Paraudzīsimies kaut vai uz Vāciju. Iespējams, ka citās dalību valstīs situācija ir savādāka, bet Vācijā uh, Ja e, publiskais iepirkums ir milzīgas dabas, tad neviens patiesībā nepieturās tikai un vienīgi pie cenas. Tā nav būtiskākais kritērijs. Vēl bez tam jau šobrīd ir skaidrs, ka lielie publiskie iepirkumi bieži vien par 40% pārsniedz sākotnējo summu. Līdz ar to Vācijā šobrīd jau daudzi galveno uzmanību vēlas pievērst kvalitātei. Un visbeidzot apakšu uzņēmēji. selekcijas krit... Eh, izvērtēšanas kritērijiem ir jātiecās arī uz apakšuzņēmējiem. Iespējams, ka ir liels galvenais uzņēmējs un tad ir apakšuzņēmēji, un eh, šie apakšuzņēmēji neizpilda prasības. Tādā gadījumā izvirzītajiem kritērijiem jau nav nekādas nozīmes. Protams, ka ir jāraugās, lai apakšuzņēmēji arī izpildītu tos pašus nosacījumus. Paldies! Alors la parole est à la Commission pour euh, brièvement ses réactions. Vārds komisijai. Ah, Thank you. Paldies. Diskusijas bija ļoti interesantas. Esam arī ar lielu interesi izlasījuši Starabels kungas ziņojumu. Izteikšos pavisam īsi, koncentrēšos tikai uz četrām lietām. Pirmkārt, Un kā komisija mēs vēlētos norādīt, ka jums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem attiecībā uz to, kas var kaitēt iekšējiem tirgum, kā piemēram ir kādi lūgumi, kurus šodien uzklausīja attiecībā uz sliekšņa paaugstināšanu. Lūdzu, esiet uh, uzmanīgi attiecībā uz iekšējā tirgus fragmentāciju, eh, kā arī A un B nošķīrums, eh, no kura vēlas atteikties eh, komisija. Mēs domājam, ja jūsu attieksme ir nopietna pret iekšējo tirgu, tad ir jāatzīst, ka pašreizējais B sēraks tajā ir pakalpojumi, kuros ir ļoti augsta pārobeža interese pat augstāk nekā dažiem no A pakalpojumiem, un ar to komisijas nodoms ir paplašināt pārobežu konkurenci. Otrā lieta, par kuru vēlējos runāt, un tas jau ir patiesībā jau minēts, eh, esiet uzmanīgi attiecībā uz šādiem izplūdušiem uh, konceptiem, jo mm, iz, tā, š, tas. Eh, mm, neļauj ieviest juridisko skaidrību, un viens no mūsu mērķiem šī priekšlikuma iz, izstrādāšanā bija risināt juridiskās problēmas, kuras ir saistītas ar nenoteiktību. Mēs centāmies eh, izstrādāt labākus realizējumus noteikumus, līdz ar to šī, eh, šis, eh, šī nenoteiktība var novest pie strīdiem un problēmām iestādēm īstenot noteikumus. Trešā lieta brīdinājums eh, par to, ka varētu tikt paaugstināts birokrātiskais sloks eh, visiem, kuri piedalās eh, valsts iepirkuma procedūrā. Un ceturtā lieta - apusējība. Esiet uzmanīgi. Neja, nejauciet šos jēdzienus, ir komisijas priekšlikums, ir regula par šo jautājumu. Šī nav par īstā vieta, kur izsināt šādus jautājumus, tad direktīvā par publisko iepirkumu. Tas ir viss, kas man ir sākāms, bet, protams, ka esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem. Merci. Paldies. Un tagad došu vārdu referenta kungam. Viņš ir izdarījis ļoti daudz pierakstus, kamēr klausījās, un droši vien mēģinās atbildēt uz visiem jautājumiem. Jā, varbūt es e, tiešām izraisīšu vilšanos atsevišķos kolēģos Bernadeta, jo ļoti grūti ir atbildēt uz jautājumiem, kas atkārtojas atkal un atkal. Un vispirms es gribētu griezties pie Vanderkampa kunga no PPE. Jūs arī teicāt, stāciet par savām bāžām sakarā ar kritērijiem, kas ir saistīti ar vides sfēru. Bet um, ir skaidrs, ka tā ir arī vīdes komiteja, kas strādā ar šiem jautājumiem, bet tomēr ir arī vēlēšanās strādāt ar lokāliem materiāliem. Un, protams, ir dažāda situācija. Ir kaut kāds valsts, kur varbūt akmens nav tik ļoti izturīgs, un pēc diviem gadiem viņš varbūt sabrūk vairāk nekā citā vietā. No otras puses mums ir nepieciešams izstrādāt arī vienots noteikums. Uh, Es visu ļoti labi saprotu. Es saprotu, ka varētu būt arī grozījumi runājot par A un B kategoriju. Rīls kundze par to runāja. E, droši vien šeit ir atšķirības e, arī iepratīm pašinstīvas ziņojumam. Protams, mēs varētu arī censties atvieglot šos nosacījumus, ir tīpaši e, ņemot vērā. Uh, šos juridiskos apsvērums, nu, teiksim, nevienmēr ir, mēs varam vērtēt vienādi dažādas gadījumus, teiksim, šo mākslas gadījumu. Varbūt eh, nebūsim pārāk eh, naivi, nevērsim šos vārdus vaļā pilnīgi visiem. Mums ir jādomā, kā konkurēt ar Ķīnu, ar ASV, ar apusību tādā veidā. Eh, Inta komiteja arī spried par šiem jautājumiem. Žēl, ka viņu viedoklis šeit neizskanēja. Arī komisārs Barņēkungs ir izteicies, ka katrā ziņā ir jādomā par šiem apusējības noteikumiem, kas nevienmēr eksistē. Tomēr nevarētu piemērot šos noteikumus universāli. Mums ir nepieciešams iebetonēt noteikts koncepts. Tam es varētu piekrist, bet no otras puses ir jābūt ļoti praktiskiem. Šķiet, ka Kreutzmans par to runāja. Es atbildēšu ļoti telegrāfiski, diemžēl nevarēšu atbildēt pilnīgi uz visiem, bet, kā jūs teicāt, es esmu gatavs turpināt divpusēji runāt ar attiecīgiem jautātājiem arī citās sanāksmēs. Mūsu galvenais mērķis ir vienkāršot noteikums, un kā jau es teicu, mēs gribam cīnīties pret zemākās cenas principu, bet no otras puses mums šodien jāstrādā ar tādu dosjē, kur mēs fokusējamies uz visizdevīgāko priekšlikumu. Protams, uh, šajā ziņā arī izvērtēt ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu cena vienmēr būs aspekts, kas ir jāvērtē. Tas ir viens no vadošajiem elementiem e, līdztekus e, tehnikai, vides draudzīgumam un tā tālāk. Protams, ja nav naudas, tad nav iespējams realizēt visu pārējo, tāpēc cena vienmēr būs kritērijs. varbūt eh, kādās citās situācijās, teiksim, reaģējot uz inovācijas eh, kritēriju, varbūt cenai nebūs tik izšķirīga nozīme, bet principā vienmēr cenai ir nozīme. Eh, sociālie kritēriji. Atzīmēju, ka Tomēr sociālie kritēriji ir guvuši atbalstu noteikti attiecīgās direktīvās. Ir rakstīts par to, ka ir jārespektē darba drošības likumu un arī attiecīgi likumi ir jāievēro, ja tirgus ir atvēries, tad mēs runājam par konkurenci Bet darba likumdošana jebkurā gadījumā jārespektē, lai būtu ilgspējīga pieeja. Un es gribētu atzīmēt arī Eiropas kopienu tiesas nolēmumu šai ziņā 11. maijā. Arī tiesa pieņēma ļoti interesantu lēmumu par Nīderlandi, un tas bija attiec pret komisiju. Par godīgu tirzniecību bija šis lēmums. Un to mēs arī ņemam vērā, runājot par šo te mūsu iepirkumu. Tagad par apakšu uzņēmumiem. Te ir jāizdara tā, lai būtu interesanti piedalīties arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Koferatī kungs runāja par cīņu pret eh, mafijas struktūram. Es domāju, ka kritērijiem ir jābūt caurskatāmiem. Un tad, kad tiek slēgts līgums ar vienu uzņēmumu, tālāk tas deliģē otru un trešam desmitajam uzņēmumam. Tas rezultātā tas ir tā kā šeit pie Luksemburgas stacijas rezultātā kāds nelegāls rumāņu uzņēmums uh, ceļ kaut ko, un attiecīgi sanāk, ka Beļģijas uzņēmums ir deliģējis šo attiecīgi par rindu uzdevumu, lūk, apakš uzņēmums. Rezultātā darītājs ir nelegāls uzņēmums, kas šeit strādā, tepat tās Briselē, pavisam blakus Eiropas institūcijām. Tas nav pieņemams, bet uh, ir bijis gadījums arī šeit flām pusē, kur kāds poļu uzņēmumu darbinieks ir sevi ievainojis un tad aizsūtīts atpakaļ um, ne bez kompensācijām. Vienkārši aizsūtīts šis polis ar visu ievainojumu atpakaļ uz mājām, bet strādniekiem ir nepieciešama aizsardzība. Tie nav kaut kādi akmens gabali, tāpēc noteikumi ir jāsakārto. Lai visi darbi tiek veikti apmierinoši Kreutzmann kungs. Kundze, e, tātad e, šeit es gribētu teikt, ka mums ir jābūt ļoti konkrēti. Visi 76 grozījumi ir jāņem vērā. Un jāņem vērā arī tas, kas mums jau ir. Mums ir dažādi noteikumi, ir nacionālai likuma direktīvas, ir kolektīvie lēm, līgumi, kas jau eksistē. Ir vajadzīgs izvairīties no birokrātijas jebkurā veidā. Tātad minimāli likumi, bet visi tos ievēro. Runājot par izslēgšanu. Šeit Bet es gribētu papildināt komisijas teikto par cīņu pret korupciju, par dažādiem maksājumiem, kas ir saistīti arī ar sociālo jomu. Vienmēr eh, ir jābūt ja ir kaut kādas aizdomas, tad to visu likumiskā kārtā atrisina. Par zemāko cenu es jau teicu, Uzskatu, ka tomēr svarīgāk ir ievērot ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu. Negribu vēlreiz runāt par to pašu. Tālāk vēl priekšlikums. Par to runāja arī komisija. Es esmu pārliecināts, ka mums ir jānodrošina ekonomiskā izaugsme. 19-20% ir attiecīgā sektora īpatsvars kopējā IKP. E, Žvānkungs par to runāja. Vienmēr ir jāpamato MVU pieaicināšana. Par tehniskām specifikācijām vēl bija jautājums. Es arī atsevišķos pantos esmu iekļāvis šo. Nevajadzētu to likt tikai pielikumā arī, kāpēc A un B atšķirība būtu jāsaglabā. Es esmu atvērts attiecībā uz šo jautājumu bet nevajadzētu apgrūtināt procedūras tieši otrādi, vajadzētu atvieglot tīpaši par pārobežu pakalpojumiem runājot. Tātad te ir viss jāatvieglo par apakšu uzņēmējiem, to es runāju. Mēs eh, uzskatām, ka noteikumi dažās valstīs, eh, piemēram, Itālijā, Francijā, ir daudz skaidrāki arī attiecībās konkrētām nozerēm. Protams, nevajadzētu dot šo uzdevumu apakš uzņēmumu formā nebeidzamā kas, kāda 84. pants nacionālās iestādes Padome nav pārāk sajūsmināta par šo piedāvājumu. Es eh, gan uzskatu, ka ja uzraudzības nav, tad tāda iestāde tomēr ir jāizveido harmonizācijas nolūkos, lai nebūtu korupcijas, ir jādomā arī, kā sodīt tos, kas nav izpildījuši kaut kādas noteikumus, kā piemēram tas ir Vācijā, tur ir attiecīgā federālā struktūra un ir iestāde Lenders zeme reģions, kas ir atbildīgs par publiskā iepirkuma uzraudzību. Kaut kas līdzīgs ir arī Beļķijā. Tātad varbūt arī nacionālās iestādes vai kaut kādas reģionālās struktūras. Vēfers kundze atbildēja lieliski uz kādu citu kolēģi jautājumu. Vai jūs varētu atbalstīt šo ideju, ka, teiksim, kāds čeks, kas ierodās uz jūsu valsti, uz Vāciju un kas strādā un tiek eksploatēts kā tāds dzīvnieks? Vai jūs piekristu uh, tādai situācijai. Čehs dodas strādāt Beļģijā, saņem kaut kādu minimālo algu, tikpat labi tas varētu būt arī kāds lietuvietis kas ir bez kādām garantijām. Mēs nevaram pieļaut tādu situāciju, mēs runājam par konkurētspēju, sociālās un darba likumdošanas normas ir jārespektē. Pretējā gadījumā mēs eksploatējam kā, kā dzīvniekus cilvēks, es to nevaru atbalstīt. Eh, droši vien jūs nepārsteigs. Jūs nākat no konservatīvās partijas, es no progresīvā. De Jonga kungs arī runāja. Es esmu pateicīgs jums par jūsu komentāriem, arī atcelt sociālo likumdošanu. Pētikainens kundze runāja par e-iepirkumu. Varbūt neizteicāt visu domu līdz galam, bet ir nepieciešams arī apmācīt dalībvalstis. Tur vajadzētu informēt, apmācīt gan MVU, gan vietējās pašvaldības, kā darboties ar šo procedūru. Es Neesmu bijis visur, bet man ir zinām, ka tā Portugāles, Francijas pieredze. Mums jānodrošina tas, ka šīs platformas ir identiskas šim iepir iepirkumam, lai būtu skaidri saprotami izmantošanas noteikumi, lai būtu attiecīgi vienādas platformas, tāpēc arī kaut kādas apmācības ir jābūt. Uh, vienāds, turklāt visi iesaistītie arī uzņēmumi vispārie ir jāinformē vienādi. Un būtu daudz efektīvāk, ja mēs informētu visus vienādi, kaut vai caur kādiem kopīgiem žurnāliem. Un arī mēs varētu līdz ar to ietaupīt papīru. Un nu, to visu mēs varētu panākt ar ļoti nelielām uh, investīcijām, teiksim, e-paraksts, piekļuve datoram, tas viss maksā tikai dažus desmit eiro un nebūtu īpaši tārgi. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs varētu arī ieviest, arī ieskaitot vēl tehniskās specifikācijas, attiecīgi pilnvaras. Protams, arī šīs atlases kritērija lieta būtu jāharmonizē. Šeit es arī saprotu komisijas virzību līdz ar direktīvas virzību. Sociālie un vides kritēriji ir ļoti precīzi. Veisbergera kundze runāja par atlases kritērijiem. Cena noteikti ir viena daļa no ekonomiski visizdevīgākā piedāvājuma. Es jau šeit esmu spiests atkārtoties. Vai nu pats svarīgākais cenas kritērijs, vai, vai arī mazāk svarīgs. Katrā ziņā vēlēšanās nepadarīt to visu par pārāk komplicētu. Žuvaina kungs par procedūru runā. Es gribu skaidri teikt, ka mums ir jāstrādā, lai šo koncepciju juridiski nostiprinātu, lai nebūtu neskaidrības, lai mēs visi, visu noskaidrotu un vienkāršotu. Arī par termiņiem. Sākotnējais iepirkuma termiņš e iepirkums, e, jūs tātad dodat kaut kādu informāciju, pēc tam reaģējat. Šeit nav nepieciešams daudz laika sūtīt e-pasta formā vai kā, ir nepieciešams laiks apdomā. Ja ir kaut kāds piedāvājums vai iepirkums, kas ir sarežģītāks, arhitektūras pasūtījums vai kā, tur ir nepieciešams ilgāks. Tātad es negribu runāt tagad par konkrētiem termiņiem. Vienkārši es domāju par to, ka MVU ir jādod pietiekami ilgs laiks, lai nāktu klajā ar savu piedāvājumu, tāpēc es piedāvāju arī pagarināt šo izskatīšanas termiņu. Vai vārds mei vai vārds šel? Mei varbūt jāsaka, tas ir tāds vājāks formulējums, shell ir konkrētāk. Man labāk patīk shell, jo tas nostiprina stingrāk šīs prasības. Man labāk patīk shell nekā me. Es jau runāju par iepirkuma noteikumiem, atbildēšu koferātī kungam, kurš arī runāja. Uh, par to pašu zemāk, ekonomiski visizdevīgāko un arī par apakšu uzņēmumiem. Paldies arī par jautājumu, kas ir saistīts ar darbu padomē. Tur līdz notiek apspriešana, šo direktīvu apspriešana. Tāpēc es gribu. Pētu arī pateikties polijas kolēģiem par šo institīvu, kas ir futbola čempionāts sakarā. Kas nu, šis pasākums notiek šobrīd ārā. Tad eh, es atbildēju gandrīz visiem komentāriem. Vēlers kundze vēl. Euh, Paldies, Barbara, ka jūs jau atbildējāt uz kolēģa jautājumu. Būtībā pasakot to, ko teicu, es piekrītu Evelīnai un dārgie kolēģi. Mūsu darbs tikai tagad sākas. grozījumi, termiņi. Es varētu arī pagarināt iesniegšanas termiņu. Saprotu, ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums, tur būs daudz grozījumu. Strasbūrā vienmēr ir grūti strādāt ar šo dosjē, jo tur ir ļoti sarežģīts šīs nedēļas, 14. līdz 17. es domāju, kā organizēt šo darbu, bet mēs varētu to saskaņot arī ar koordinātoru sanāksmi. Paldies par uzmanību, esmu gatavs turpināt šo darbu, kas vēl paņēmis vairākus mēnešus. Paldies, Marka, par lielisko darbu, par lielisko diskusiju. Es gribētu izmantot arī iespēju un pateikties par to, ka šeit tika brīdīta šī doma, ka strādnieku tiesība aizsardzība nav pretrunā ar konkurētspējas veicināšanu. Mums, protams, šeit nav jābūt ideoloģiskiem, bet tomēr mēs cenšamies šajā kontā arī nedaudz stiprināt šo pieju. 14. jūnijas ir grozījuma termiņš tad 9. 10. jūnijā mēs varētu par grozījumiem runāt, varbūt precizēsim šos termiņus nedaudz vēlāk. Liels paldies! Es gribētu dot tagad Malkalam Hārboram, jo mans prezidēšanas laiks ir beidzies šajā sanāksmē. Uh, well, Dāmas un kungi, mums ir vēl viens uh, darba kārtības uh, punkts, ka Ferratī kungs gaida. Vēlos pateikties Terebēlas kungam personīgi par viņa darbu pie šī dokumenta. Viņam ir taisnība, mums vēl priekšā stāv garas diskusijas, un, protams, ka mēs vēl apspriedīsim uh, grozījumu iesniegšanas termiņu koordinatāra sanāksmē pēc kāda brīža. Kolēģi! kuri nepaliek eh, zālē, lai piedalītos diskusijās par pēdējo darba kārtības punktu. Tātad eh, mēs varētu tagad uzklausīt mūsu referentu. Un tagad iepazīsimies ar Kaferātī kunga ziņojuma projektu par adekvātām pensijām. Pēta Kainens eh, kundze ir tautas partijas ēnu referenta Kreutzmann kungs atgriezīsies pēc kāda brīža. Srečaka kunga nav šeit, Dion kungs ir klātsošs. Līdz ar to ir vairāki ēnu referenti. Visticamāk, pēc kāda laika mēs atkal varēsim šeit ataicināt Kreutzmanu kungu. Vai jūs lūdzu varētu mūs iepazīstināt ar savu atzinumu, un tad arī citi kolēģi varēs izteikties. Lūdzu, jums ir dos vārds. Grazie, Presidente. Ai pochi eroici colleghi che hanno, let, che hanno retto. Paldies. Ir daži varonīgi kolēģi, kuriem ir izdevies izlasīt ar vēl ziņojumu. Īsumā vēlos uh, piebilst kaut ko tam, ko jau iepriekš teicu. Mums eh, pietrūks laika. Tātad vispārīgā schēma, eh, kolēģi jau ar to ir pazīstami, es ar to jūs neiepazīstināšu, un eh, tā vietā es bildīšu vēl pāris komentārus, kurus iespējams varētu iekļaut tekstā, grozījumos. Pirmā no problēma To, manuprāt, vajadzētu pievienot tekstam. Kāda īpaša iezīme? kur ir saskatām daudz cilvēku veiktajā darbā visā Eiropā, un uh, tendence šāda pastāv, un tā balstās uz dzīves ilgumu, un tas ir fakts, ka cilvēki strādā ilgāk cilvēki strādā ilgāku laiku, un līdz ar to viņi dodas pensijā vēlāk. Bet cilvēki, kuri strādā, ne uz visiem attiecās vien tie paši apstākļi. Ir darba vietas, rūpniecības eh, sektorā, piemēram. Objektīvi runājot, eh, šis eh, darbs ir ārkārtīgi nogurdinošs, un tas ir jāņem vērā. Iedomājieties, ka kāds eh, runā, eh, piemēram, tērauda Lietuvē, un ir kāds cits, eh, kurš strādā ofisā, šīs divas lietas nevar salīdzināt. Un es domāju, ka šāds darbs ir jākompensē pensijas schēmas ietveros. Es domāju, ka tas ir svarīgi tīri godīguma dēļ. Un tātad visi mēs zinām, ka ir dažādas uh, darba vietas, dažādi darbi, kur tiek dažādi veikti, un tad ir vēl viena lieta, par kuru vēlos iesniegt rekomendāciju, jo, manuprāt, mums tiešām tas būtu jāņem vērā. Eiropas uh, valstu darba tirgos tipisku līgumu uh, izmantošana ir pieaugusi pretēji līgumiem, kādi mūs bija kādreiz. Ir fiksētā uh, laika līgumi, ir sezonāla līguma, tie ir tikai daži no piemēriem. Un kapitalizācijas sistēma, kur tagad izmantojam šajos gadījumos, tas nenozīmē, ka, tas nozīmē, ka mums ir problēma tādā ziņā, ka ir robi. Uh, kuri nav nosekti, kurus nenosadzē cilvēki, kuri strādā, un uh, līdz ar to būs ļoti grūti atgūt šo naudu. Tad pastāv arī robi cilvēka darba dzīvē, un līdz ar to, piemēram, kāds, uh, kuram ir fiksētais līgums uh, bijis vairāk kārt, šis cilvēks uh, šai cilvēku pensiju iemaksās ir eh, pārāvumi, un tas var samazināt viņa galējo pensijas apjomu, un tā ir problēma, tāpēc, ka daudz jauni cilvēki sāk savu darba dzīvi izmantojot tādus eh, līgumus, kur ir īstermiņa līgumi. Tātad šādi netipiskie līgumi. Un trešā problēma visās Eiropas valstīs. Dažās vairāk nekā citās var redzēt to, ka cilvēki veic eh, nelegālu darbu, un tie eh, cilvēki nav Eiropas pilsoņi. Viņi strādā bez darba līgumiem, un uz viņiem neatiecās uh, likumdošanas normas. Neformāls darbs, darbs melnajā tirgu, kā to kāds kādreiz tika saukts, šo melno darbu kādreiz veica Eiropas uh, pilsoņi. Šis darbs uh, ne tikai tiek veikts no to cilvēku puses, kuri uzturas Eiropā eh, nelegāli, viņi arī nemaksā eh, nodokļus, kas vēlāk eh, to par pensiju, un tas nozīmē, ka nākotnē viņiem būs problēmas, jo viņiem nebūs pensijas, un tas arī apdraud visu pensiju sistēmu, tāpēc, ka iemaksas netiek veiktas par šiem strādniekiem. Tad, tad izvairīšanās uh, no pensiju iemaksu maksāšanas, pret šo problēmu ir jācīnās līdzīgi, kā mēs cīnāmies pret izvairīšanos no nodokļiem. Tāpēc, ka šādu uh, cilvēku darbs, tātad, kuri negūs vēlāk pensiju, tas uh, kaitē visai pensijas izdevumai kopumā. Un ir vēl viena problēma ir saistība ar pensiju pārnes trūkumu. Aizvien vairāk cilvēku strādā veic iemaksas vienā valstī un tad uh, uh, dodas uz citu valsti, kas ir viņu dzimtene. Piemēram, vidusjūras valstis. kādreiz bija pilnīgi normāli strādāt vienā valstī un tad atgriezties mājās, eh, lai izbaudītu pensiju. Ir noritējušas izmaiņas eh, šajā mm, darba ņēmēju schēmā, piemēram, Ziemeļēropā eh, ierodas darba ņēmēji no Austrum Eiropas, savukārt Dienvidēropā ierodas, ierodas cilvēki no Afrikas un Āzijas, un tad, kad viņi dosies mājās, viņiem vajadzētu uh, Uh, būtu iespējai uh, pārnest uh, savus pensiju iemaksas uz savu valsti. Līdz ar to ir nepieciešami pārobežu noteikumi, kas attiecas uz šādiem gadījumiem. Un, lai garantētu, ka tas tā arī notiek, mums ir jāgarantē, un kā jau tas tika ierosināts, iespējams ir jāizrada direktīva, vai arī jāpārstrādā direktīva par uh, Eh, pensiju iemaksām ir jābūt iespējai cilvēkiem pārvaldīt savas pensiju iemaksas. Un tas neatiecās tikai uz cilvēkiem, kur ir Eiropas pilsoņi. Tas attiecās arī uz imigrantiem, cilvēkiem, kur dzīvo ārpus Eiropas. Tas ir to domu turpinājums, ko teicu iepriekšējā reizē, un uh, jūs arī mani mudinājāt pievērsties šīm lietām, un, protams, ka es ņemšu vērā arī šīs dienas komentārus. Un tad, protams, mums būs arī iespēja izmantot grozījumus, kurus varētu iekļaut uh, vispārīgā atzinumā. Paldies! Par dažiem šiem vispār, vispārīgajiem noderīgajiem komentāriem uzklausīsim ēnu referentus Petikainēnas kundze. Pirmkārt, vēlos pateikties eh, referentam par ļoti labi veikto darbu. Man ir dažas lietas, par kurām vēlos izteikties. Viena lieta ir tāda, ka mums vajadzētu uzsvērt eh, metodas, eh, kā mēs varam panākt, ka cilvēki strādā ilgāk, tāpēc ka tas ir viens no pamat akmeņiem stabilitātei attiecībā uz pensiju sistēmu, pensiju uh, fondiem. Un šeit, uh, protams, ir arī dalīta paša darba ņēmēju un uh, darba devēju un valsts sektoru kopīga atbildība. Ir vairāk īpaši jautājumi, kas mums būtu jārisina. Viens ir šie īsie darba periodi, kā tie tiek apvienoti tā, lai pensiju uh, līmenis nebūtu nesamērīgi zems pensijas, brīdī, kad uh, sāks pensijas laiks. Tad jāņem vērā arī pensionēšanās vecums, un es ļoti atbalstu šo pensiju pārnešanu, lai tās netiktu uh, aprēķinātas uh, balstoties uh, uz uh, šo vietējo uh, pensiju sistēmu Un es domāju, ka mums arī nepieciešama minimālo līmeņu harmonizācija, kā arī regulējums par to Eiropas līmenī. Tas ir svarīgi, lai garantētu saprātīgus pensiju līmeņus, tāpēc, ka diezgan daudz cilvēku strādā dažādās dalībvalstīs, atšķirīgās dalībvalstīs, un tas ir tas, ko mēs vēlamies arī veicināt. Tomēr tas nav tik vienkārši. Un komisija ir izvēlējusies optīnu modeļus eh, pensiju harmonizēšanā, un tur var pastāvēt riski šādā pieejā. Kāds varētu būt um, līmenis beigās, un eh, kā cilvēki kā par tiem uh, izturās atšķirīgā veidā atkarībā no uzņēmuma vai valsts, kurā viņi strādājuši. Un tad vēl dažas citas lietas, sieviešu pensijas. Protams, ka pensija ir jāspoguļo darba dzīve, bet mēs zinām, ka uh, sievietēm ir zemākas algas, un mēs zinām arī uh, to, ka uh, sievietes biežāk uh, paliek mājās, uh, rūpējoties par ģimeni, un gal galā uh, šīs te um, zemākās algas atspoguļo zemākā pensijā, un tas ir jāņem vērā, izstrādājot modeļus par to, ka uh, pensijas tiek aprēķinātas sievietēm. Un vēl viena lieta, kas ir drīzāk politiska, runājot par eh, pensiju. Pensijām es vēlētos, eh, lai parlaments radītu vēstījumu, ka pensijas eh, nav tikai uh, uh, sloks, tās ir ļoti svarīgas patērētājiem un visai sabiedrībai. Paldies! Krocmēnkungs, lūdzu, jums ir dots vārds. Paldies! Eiropas pensiju sistēmu sūtiek izdarīts aizvien lielāks spiediens, un nākamos gados šis spiediens būs aizvien lielāks. Ziņojums atbalsta komisijas priekšlikumus, un es domāju, ka mums tomēr nevajadzētu aizmirst ka pamata eh, problēmas ir e, ekonomiskā un finanšu krīze, un ka tā aizvien pastiprinās, bet galvenā problēma tomēr ir demografiskās izmaiņas. Es eh, nevēlētos, lai būtu tā, ka finanšu krīzē ir ietekme uz eh, šīm pensiju sistēmām. un pensiju fondu izmantojums eh, padara iespēju papildus pilāru izmantojumā, un ir tiešām lieliski pensiju fondi, kuros darba eh, ņēmēji iemaksā ļoti nedaudz, bet, ja to salīdzina ar eh, valsts sistēmu, viņi saņem diezgan labu pensiju, un mums ir jāpastiprina šāda iespēja. Komisija ir iesniegusi vairākus priekšlikumus Bet ir skaidrs, eh, ka um, pensionēšanas vecumam jābūt uh, proporcionālam dzīves ilgumam. Referents ierosināja elastīgus pasākums, no kāda problēma, ir dažādas idejas, kā tos veikt. Attiecībā uz brīvprātīgo daļu. Tur nav daudz uh, manevru iespēju. Nākotnē katrs, kurš vēlēsies sākt doties pensijā, viņam nāksies iemaksāt vairāk. Nevar vienkārši uh, paļauties uh, uz uh, šiem viedokļiem. Es domāju, ka sistēmai ir jābūt elastīgai. Izņēmumi par uh, smagu fizisku darbu Vācijā. Un tad ir skaidrs, ka katrs, kurš veic smagu fizisku darbu, tad nevar turpināt darbu līdz 67 gadu vecumam, bet domāju, ka Mēs varam skatīties, eh, kāda ir situācija ar arotbiedrībām mūsu valstī. Tās ir izstrādājušas izcilus, elastīgas sistēmas un kolektīvos līgumus. Un tādā veidā tiek sniegt palīdzību cilvēkiem, kur vēlas atvērtoties pensijā, tas ir paizēs ceļš uz priekšu. Ir izcilas arotbiedrības tas ir izcils piemērs tam, eh, kā var atšķirīgi izturēties pret eh, cilvēkiem, kuri dodas pensijā ātrāk. Nevar visus tad, samest vienā lielā katlā. Cilvēku dzīves ir atšķirīgas. Tad vēl es vēlētos izteikties par papildus eh, apdrošināšanu. Tad valsts pīlārs ir jāatbalsta, bet kādā veidā stiprināšana valsts sistēmai varētu būt sarežģīta. Un ir skaidrs. Ja jūs ņemat vērā to, ka šīs dienas darba pasaule ir tik dažāda, tik atšķirīga no tā, kā tā bija kādreiz, ja jūs vēlaties strādāt uh, visu mūžu, tad uh, struktūras ir atšķirīgas, mēs nevēlamies, lai cilvēki vecumdienās kļūtu nabadzīgi. Līdz ar to mums ir jānosaka augsts standarti. Visiem lēmumiem. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Tātad īstais veids, pareizais veids, kā virzīties priekšu nebūtu tāds, ka tiek garantēta konkurētspēja. Es domāju, ka maksātspējas eh, kritērijiem jābūt stingrākiem. Un es ceru, ka izdosies atstādāties ar referentu. Paldies, Turunens kundze. Uh, also, thanks. Jā, paldies, saka Turunens kundze. Arī es vēlētos no sirds pateikties referentam. Uh, Jā, milzīgās debatas par pensijām, un patiesībā šajās debatēs ir iekļauti divi būtiskākie momenti. Pirmais ir adekvātums, pensija pienācīgums vai pensija ir pietiekama, lai cilvēks varētu dzīvot cilvēkcienīgu dzīvi. Un otra tēma ir, kāda ir ilgtspējība, kāda ir pensija izmaksas iespēja. Un šajās debatēs mana politiskā grupa, zaļo politiskā grupa, ir vienota savā nostājā, ka mēs esam atvērti pensiju sistēmas reformu debatēm. Uh, tādā ziņā atvērti, ka mēs vēlamies redzēt tādu pensiju sistēmu izveidošanu, kas būtu spējīgi izdzīvot demokrātijas, eh, demokrātijas rādītāju izmaiņās un arī darba tirgus izmaiņās. Pie tam tādas pensijas, kuras veicinātu sociālās solidaritātes palielināšanos un nevis tās pavaināšanos. Tas ir mūsu politiskās grupas galvenais, eh, galvenā nostāja. Nākamais, mēs uzskatām, ka tā nav Eiropas Savienības kompetence noteikt pensionēšanās vecumu. Bet eh, runājot pēc būtības, es nedomāju, ka pensijas vecumu vajadzētu palielināt. Vēl vairāk daudzās dalību valstīs tas ir palielināts un palielināts būtiski. Nedomāju, ka tam vajadzētu būt diskusija kodolam. Otrs moments, un zaļo politiskajai grupai ļoti būtisks moments ir, mēs iestājāmies par tā saucamo daudzpilāru sistēmu, un tomēr mums ir nepieciešams šis pirmais pilārs, jo tā ir, tas paredz cīņu pret nabadzību, jo iespējams, ka ir tādi cilvēki, kuriem eh, nav otrā un trešā pensiju līmeņa, un tāpēc ir svarīgi saglabāt šo pirmo pensiju līmeni. Un tagad par konkrētiem aspektiem. Es uzskatu, ka IMCO komitejā mums ir jārunā no IMCO perspektīvas, un uz to arī šim ziņojumam vajadzētu koncentrēties. Tātad pensionāru kā patērētāju tiesības, un pensionāriem kā patērēm ir tiesības uz informāciju, ir tiesības uz investīcijām, jo, protams, kā uh, otra komiteja izskatīs nodarbinātības un sociālo lietu komiteja izskatīs vairāk sociālo jautājumu. Un nākamais, piemēram, runājot kaut vai par otro pensionēšanās līmeni, par to runās nodarbinātības komiteja un, piemēram, trešā līmeņa pensijas, tās jau šobrīd ir pamatīgi apgrieztas, un eh, mēs jau piedzīvojām, ka bija tādi pensiju fondi, kuri uzņēmās pārmērīgus riskus, un bija tādi eh, pensiju, pensijās ieguldītāji, kur zaudēja pat 30% savu uzkrājumu. Tātad mēs iestājāmies par to, ka ir jābūt ilglaicīgam skatījumam uz uzkrājumiem un nedrīkstētu būt tā, ka cilvēki zaudē. Protams, šobrīd daudz tiek runāts par finanšu, pār, eh, par finanšu transakciju nodokli. Un eh, es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi arī pensiju fondos pārnest skatījumu no tāda īslaicīga skatījuma uz ilglaicīgāku, bet eh, mums ir jāskatās varbūt arī uz citiem momentiem, ne tikai uz šo finanšu darījumu nodokli. Otrais, mums ir jāraugās, lai investori, lai pensiju fondu investīcijas būtu vides ziņā un sociālā ziņā atbilstīgas. Piemēram, Dānijā ne visi pensiju fondi investē cienīgos cienīgos aktīvos. Nākamais mums ir jārunā par informēšanu, par patērētāju informēšanu, īpaši trešā līmeņa pensiju izvēlēs, jo patērētājam ir nepieciešama izvēle. Nākamais - bankrota aizsardzība. Šeit jau, iz, šeit jau uh, izskanēja tas, ka trešā līmeņa pensijām ir jābūt ilgtspējīgām. Varbūt, ka mēs varētu vairāk runāt par septīto līmeni. Piemēram, ka strādājošajiem būtu jābūt iespējai pensijas tiesības pārvest uz nākamo darba devēju vai varbūt eh, pagaidu apstākļos ievies savu veidu Eiropas Savienības eh, tāda kā izsakošana sistēma, kurā vietā ir bijusi pensija, un tad uzskat, ka mums vajadzēs strādājošiem mazliet palīdzēt. Un visbeidzot, kapitāla prasības. Pensijas fondiem ir jāizvirz prasības, lai viņiem būtu sava veida buferis, sava veida elastības robeža. Tātad mēs nāksim klajā ar sekojošiem grozījumiem, bet, protams, ka mēs atbalstam ziņojumu, atzinumu tā kopumā, un eh, mēs atbalstam jau šobrīd referenta izteiktās idejas. Malkonkungs, jā, taisnība, ka mums ir jāskatās no IMCO eh, puses un tagad Diona kungs. Paldies, prieksēdētāji kungs. Un arī es vēlētos pateikties referentam. Burtiski pāris komentāru. Uzskatu, ka referenta nostāja ir pozitīva un atbalstoša. Atbalstām mums ir jāraugās, lai cilvēki pēc iespējas ilgāk saglabātu darbspēju un atrastos darba tirgū. Piemēram, Nīderlandē bezdarbs strauji aug, cilvēkiem ir arvien grūtāk atrast darbu, Un pagājušo reizi, kad mēs izskatījām manu atzinumu par pensijām šajā komitejā, tad mēs mēģinājām pārāk neiedziļināties sīkumos, jo tas nav IMCO komitejas galvenais uz, uzdevums. Galvenokārt par nodarbinātību jau runā nodarbinātības komiteja. Nākamais sastais punkts. E, šeit uzskatu teksts nav pietiekami skaidrs, jo, piemēram, nostiprinot pirmo valsts pārvaldīto līmeni. Es piekrītu, ka šis pirmais pensiju līmenis daudziem cilvēkiem tas ir, lielākajai daļai tas ir, un šim pirmajam līmenim ir jānodrošina vienkārši izvairīšanās no pamatīgas nabadzības. Otrajam līmenim ir jābūt pilnībā nošķirtam no pirmā līmeņa, Un iepriekšējās debatēs mēs runājam par to, ka šai direktīvai, kas atrunā otro līmeni, ir jābūt skaidrākai, jo kapitāla prasībām pensiju investīciju fondiem ir jābūt skaidrām, un e, nav jau pensiju fondiem jāpiemēro solvencija divi prasības jo tas situācija vismaz dažās dalību valstīs padarītu pilnībā sašķobījušos. Un visbeidzot, Pagājušo reizi diskutējot eh, par eh, pensiju tiesību pārnesamību, pārvedamību. Tam ir vairāki momenti. Fiskālais moments, tātad jūs variet eh, pensijā ieguldīto summu, par to nemaksāt nodokļus vai arī otrādi par uzkrājumu. Ir dažādi izņēmumi un ir vesela virkni pensiju fondu, kur šobrīd sūdzas, ka uh, Tāpēc, ka eksistē dažādas pensiju sistēmas eh, otrajā pensiju līmenī, tad ir ārkārtīgi grūti šādā pensiju sistēmā, kas balstās uz uzkrājumiem, ir grūti salīdzināt uzkrājumu pensiju sistēmu ar tādu pensiju, kas nebal nebalstās uz uzkrāto kapitālu. Jo tie, kur algas saņem aploksnē, kurš tad noteiks, cik viņi daudz ir strādājuši. Kā tad mēs varam paredzēt viņiem pārvest pensiju tiesības uz kaut ko citu? Un tomēr es uzskatu, ka komisijai vajadzētu nākt klajā ar konkrētākām idejām par to, kādā veidā ir paredzēts aprēķināt dažādu pensiju sistēmu līmeņu apjomus. Pagājušo reizi jau mēs runājām par šo te izsekojamības sistēmu lai ik viens zinātu, kāda pensija balstās uz kādas dalību valsts pensiju sistēmu aprēķiniem. Tas ir ļoti svarīgi. Un visbeidzot, piekrīt Tururens kundzes teiktajam par trešo pensiju līmeni. Informācija patērētājam, lai ik viens zinātu, kādi ir riski ieguldot šajā trešajā līmenī, ir jābūt skaidrai un saprotamai informācijai, un informācija arī par to, kā darbojas šie trešie pensiju līmeņi. Iespējams, ka jūs saņemsiet zemāku pensiju nekā jūs sākumā domājāt ieguldot šajā trešajā līmenī. Un visbeidzot, Gephardas kundze saka prieksēdētāja kungs. Paldies, prieksēdētāja kungs! Es uzskatu, ka šīs diskusijas vēlreiz un atkal pierādīja to, ka pensiju sistēmas ir sarežģīta variācija kopums, kas lielā mērā atšķiras no dalību valsts uz dalību valsti. Un mēģinot atbildēt uz šeit izskanējušajiem jautājumiem, ir jāņem vērā vairāk momenti. Piemēram, Koferātī kunga atzinuma projektā runa iet galvenokārt par pirmo pensiju līmeni. Un tas arī ir viens no būtiskākajiem, jo ar šo pensiju līmeni dalību valstīm ir jānodrošina pensionāru ikdienas vajadzību nosekšana. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo ļoti daudzās, ļoti daudzos uzņēmumos, ļoti daudz uzņēmumu neiemaksā neko otrā līmeņa pensijās. Un e, trešā pensija līmeņa, tātad kurš vispār šodien mūsdienās var atļauties šo trešo līmeni? Iespējams, ka tāds, kuram ir nauda, bet eh, cilvēks, kuram nav naudas, un lielākoties tās ir sievietes, nekad mūžā neieguldīs trešajā pensiju līmenī. Vai arī, piemēram, ir cilvēku, un Dācijā tādu ir daudz, kur strādā vairākās darba vietās, kuras visās šajās darba vietās strādā par minimālo algu. Viņi vienkārši nevar atļauties maksāt trešajā pensiju līmenī mūžam nē. Ne. Līdz ar to tie, kuriem šis līmenis būtu visvairāk vajadzīgs, nevar atļauties tajā iemaksāt, tāpēc es uzskatu, ka pirmais pensiju līmenis ir vissvarīgākais. Otrais. Koferātī kungs eh, šeit runāja par pensionēšanās vecumu, un tas ir ļoti svarīgs aspekts. Ir taisnība, ka mums ir jābūt elastīgiem izskatot pensionēšanās vecumu. Cilvēki strādā dažādos darbos, un mm, ir pat tādi darbi, kuros cilvēks no, fiziski ķermeņa nolietošanās dēļ nav spējīgs strādāt pat līdz 65 gadu vecumam, un ir savukārt tādas darba vietas, kurā cilvēks mierīgi var strādāt līdz pat 90, 90 gadiem, ja nu kāds to vēlas, jo šādās darba vietās nav fiziskas eh, ķermeņa nolietošanās. Uh, Tāpēc runājot par vienu konkrētu pensionēšanās vecumu, ko gribēju ar to teikt, ir jābūt elastīgiem. Ja cilvēki priekšlaicīgi pensionājas līdz 60 gadu lēmumam, tad vecumam, vai tas būtu 62, 65 vai 67, Tātad, piemēram, ja cilvēks ir spiests aiziet priekšlaicīgā pensijā vai pamest darbu līdz priekšlaicīgas pensijas saņemšanai, tad ko šim cilvēkam darīt vecumā, atrast jaunu darbu nav iespējams. Varbūt, ka mums vajadzētu izskatīt sekojošu domu. Tie darba devēji, kuri pieņem darbā kuri darbā patur jau pensijas vecumu sasnieguši 65 gadniekus, šiem uzņēmumiem vajadzētu sniegt zināmas nodokļu at atlaides. Varbūt, ka par to mums vajadzētu runāt. Turunens kundze jau to pieminēja un arī Koferātei kungs to ir teicis. Mums vajadzētu īpaši uh, ņemt vērā strādājošu sieviešu situāciju un strādājošu sieviešu pensijas, jo lielākā daļa tā saucamo zemo algu saņēmēju Eiropas Savienībā, tātad tieši par tiem mums ir jādomā pensiju nodrošinājumu diskusijās par vienādu darbu sievietēm un vīriešiem ir jāsaņem vienāds atalgojums, un tad, kad mēs panāksim šo situāciju, tas jau lielā mērā palīdzēs atrasināt sieviešu zemās pensijas. Priekšsēdētājs. Paldies Gebhards kundzei. Es e, varbūt varētu no mūsu politiskās grupas mazliet pateikt, jo mums e, nav ieradies koordinators. Vispirmām kārtām es vēlētos vēlreiz pieskarties Turunens kundas teiktajam, tātad mums ir jārunā par pensijām un šobrīd pensijas sabiedriskās domas aptaujās ir viens no cilvēkus visvairāk nodarbinojušiem jautājumiem. Īpaši vajadzētu domāt par pirmā un otrā līmeņa pensijām. Vēlētos jums tikai atgādināt apvārsnes 2020 projektu, un, piemēram, universitātes pētnieki ir pierādījuši, ka pirmā līmeņa pensijas noteiktās valstīs patiesībā e, zinātnieki šobrīd tieši pensiju sistēmu dēļ atsakās doties uz citu valsti, jo nav iespējams eh, pensiju tiesības pārvest uz citu valstu, uz citu universitāti, un tas tiešām ierobežo Eiropas Savienības attīstību. Tātad, ja kāds vēlas doties kur citur, lai veicinātu savu karjeru, tad bieži vien tieši pensijas apsvērumu dēļ cilvēki to nedara. Tātad eh, mēs neļaujam cilvēkiem attīstīties un tādējādi neļaujam attīstīties arī Eiropai. Un šī problēma šobrīd ir tik ārkārtīgi smaga, ka komisijas eh, attīstības ģenerāla direktorātam ir pieprasīts izveidot konkrētu pensiju sistēmu tieši zinātniekiem un pētniekiem. Jo jā, ir tādi cilvēki, kuri, piemēram, varbūt vēl strādāt daļēji publiskajā sektorā un daļēji privātajā sektorā, un ir ārkārtīgi svarīgi gan sabiedrībai, gan arī Eiropai, ja cilvēki strādātu abos publiskajā un privātajā sektorā, un tas ir svarīgi arī Eiropas Savienības ekonomikai. Mums, kā pa, tiem, kur iestājas par patērētā tiesībām un vienoto tirgu, ir ārkārtīgi svarīgi par to runāt. Un šeit ir problēmas būtība. Tātad ir tādas iedzīvotāju grupas, kurām šobrīd krājas grūti un to pensijas arī nebūs spīdošas. Un visbeidzot, Itālijas pensiju sistēma, un varbūt, ka koferāti kungam gribēsies dzirdēt, ko es gribētu teikt, jo viens no maniem vēlētājiem, kurš vairāk kā desmit gadus strādāja Itālijā, un pēkšņi viņam Viņām bija smaga saslimšana, viņš vairs nevarēja strādāt un atgriezās apvienotajā karalistē. Un eh, desmit gados, viņš, desmit gados uzkrāto pensiju viņš nevarēja saņemt. Un eh, tika izmantot solvit sistēma, un tā tiešām bija iekšējā tirgus problēma. Un tā tad solvit sistēma, tiesību sistēma tika ie saistīta, un patiesībā viņam palīdzēja viens britu žurnālists. Viņš mēģināja gadu piedabūt Itālijas varas iestādes, lai tās viņam izmaksātu viņu uzkrāto pensiju, un sešas nedēļas tas prasīja žurnālistam caur solvit sistēmu viņam izmaksāt konkrēto summu. Tātad, kā jau Turunens kundze teica, pensijas tiesābu pārvedamība ir samērā smags jautājums, un varbūt, ka mūsu komitē vajadzētu iesniegt grozījums tieši par šo aspektu jo informācijas apmaiņa ir ārkārtīgi būtiska. Un tomēr Solvit ir ieviest tieši, lai atrasinātu šādas pilsoņu problēmas, neatkarīgi no tā, kādā līmenī pilsonim ir pensiju tiesības. Bet tagad izskatās, ka no DG nodarbinātība no komisijas nav neviena. Un visbeidzot, Koferātī kungs, jums vārds noslēguma vārdiem, jo mēs pēc trijām minūtēm sāksim koordinatoru sēdi. Divas minūtes jums tātad, kungs, maksimāli koferātie, kungs. Pretējā gadījumā koordinatori būs dusmīgi. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties kolēģi par komentāriem un par ierosinājumiem. Ļoti īsi rezumēšu dažas lietas. Vispirms es gribētu atgādināt kolēģiem, ka Eiropas Savienībai nav likumdošanas pilnvars attiecībā uz pensijām. Dalībvalsts individuāli ir atbildīgas par savām pensijām. Ko mēs darām no savas puses? Mēs nosakam kritērijus, līdz ar to mēs ceram, ka sistēma kļūs tāda viendabīgāka, lai mēs varētu garantēt pensiju schēmu noturīgumu. Lai mēs varētu garantēt, ka sistēma strādā. Tas nozīmē, ka mums kopā ar citām komitejām ir jābūt tādām, tādiem tālredzīgiem, ir jāskatās vēl tālāk nekā rakstot šo priekšlikumu Baltijā grāmatā. Lūk, šāds piemērs. Es nediskutēju par šo jautājumu tik padziļināti kā pagājušajā reizē. Tomēr mums draud arī ļoti dramatiska uh, problēma, kas varētu skart miljoniem sieviešu visā Eiropas Savienībā. Visi maina savas sistēmas uz kapitalizācijas schēmām, un tas nozīmē, ka šis pensiju apjoms kaut galā būs atkarīgs uh, no veiktajām iemaksām, bet sievietes ļoti bieži paņem kādu atvaļinājumu, lai rūpētos par bērnu. Ir arī citi veikumi aprūpes darbā, un sievietes vispār saņem mazāk. Un tad vēl sievietes dzīvo ilgāk. Līdz ar to viss aplis kļūst par kvadrātu. Sanāk, ka sieviete varētu pensionēties eh, tādā vecumā un ar tādu pensijas apjomu, ka tas varētu mm, drausmīgi negatīvi ietekmēt visu pārējo sievietes eh, dzīves ilgumu. Tāpēc ir jāpacenšās padomāt par šo jautājumu. Protams, citi saka, ka šeit ir jāmaina kaut kas pirmajā līmenī. Uh, Cits saka, otrais, trešais līmenis arī ir svarīgi, to es nevaru noliegt, tomēr mēs negribam liekt tādas pozitīvas izredzes. Ja mēs pirmajā līmenī nevaram garantēt to, ka, ka pēc 30-40 gadiem cilvēki galīgi neiekrist nabadzībā. Paldies! Un paldies par to, ka pastāstījāt uh, par savām zināšanām šajā jomā. 12. jūnijas ir termiņš grozījumiem, 2012. Uh, tad mēs izskatīsim grozījumus un balsosim.